Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet savus darba vietas, lai mēs varētu sākt savu sanāksmi. Darba kārtībā mums ir septītais darba kārtības punkts. Es atvainojos ar priekšsēdētājumas manu kungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir jautājums. Vakar Briselē notika demonstrācija. Tajā piedalījās ograči no Vācijas. Viņu darba vietas tiks slēgtas, šās, šīs raktuves. Es zinu konkurences noteikumus, taču mūsu uzdevums mūsu komitejā ir uzturēt eh, darba vietas. Un kāda ir situācija, ko mēs varētu darīt, lai tomēr šīs ogratuves netiktu slēgtas Vācijā? Uh, jo priekšstats ir tāds, ka iepriekš piešķirtajā maksājuma subsīdijas būtu jāatmet. Bet kādas mums ir iespējas risināt šo jautājumu Nodarbinātības sociālā lieta komitejā? Paldies! Jā, priekšsēdētāja kungs, saka nākošais runātājs, man ir pazīstama šī situācija. Man tā nav sveša. Uh, tās sekas ir briesmīgas arī daudzos Spānijas reģionos. Ļoti nopietnas sociālas problēmas mūsu iedzīvotājiem. Un cilvēki tiešām ir zaudējuši cerību, jo viņi redz, ka visā Eiropā nodarbinātības jautājums nav darba kārtības augšgalā. Par to uztraucas politiķi vismazāk. Un cilvēkus tas tiešām ļoti satrauc. Bet mums, mums ir jāieklauso šajos cilvēkos, mums ir jāpavar viņiem iespēju šīs komitejas ietvaros, lai viņi varētu atnākt un pastāstīt mums, kādas ir viņa problēmas, lai mēs varētu gūt ieskatu viņu interesēs sociālajās sekās, kuras izraisa pašreizējā situācija. Kādas ir alternatīvas, ja šādi jautājumi mums ir uzdodami un mēs nedrīkstam cilvēku sastāt bez cerības? Paldies, saka priekšsādātāja Tomas Manna kungs, pieminēja manifestāciju, kas nāca klēši ar eh, šiem jautājumiem. Jūs jau zināt, arī Figureido kundze vakar pieminēja, ka šī manifestācija Briselē bija ļoti visaptveroša. Tajā bija ļoti plaši pārstāvēta tematika, ar kuru mēs nodarbojamies. Jo uh, parāda samazināšanas pasākumu rezultātā tiek samazināts darba vietas skaits. Un mums jāraugās, eh, kā šo problēmu varētu risināt. Tagad es nesākšu debates par šo aktuālo jautājumu. Es gribētu ierosināt, lai nākošā sanāks laikā koordinātori mums uh, izklāstītu uh, visefektīvākos veidus, kā risināt šos jautājumus. Protams, ka tā ir mūsu kompetences joma un mēs radīsim institīvas, kas mums ļaus eh, būt mūsu iedzīvotāju pārstāvjiem, lai risinātu viņu problēmas. Un vēl es gribētu jums atgādināt, ka eh, komisārs Laslo Andors eh, pēc neilga laika būs mīs vidū, lai stāstītu par Eiropas komisijas 2011. gada darba programmu. Bet mēs zinām arī to, ka vakar ļoti garajā sanāksmē ar komisāri, komisāru šī ekonomiskās pārvaldības sistēma aizņem vesels trīs stundas diskusiju. Un es zinu, ka arī Tomas Mans, uh, piedalījās diskusijās ar komisiju. Tātad pēc neilga laika komisārs Lāslo Andors būs mūsu vidū, un tad mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma arī mūsu nākošajā koordinātoru sanāksmē. Tātad es atgriežos pie darba kārtības eh, un eh, dod vārdu Harkins kundzei par viņu ziņojumu par IKP un ne tikai progresa novērtējums mainīgā pasaulē. Paldies, priekšstādātājs kundze. Vispirms mums varētu rasties jautājums, kas tad īsti ir IKP? Un es domāju, ka šādā veidā tiek aprakstīts iekšzemes koproti, koprodukts visas ekonomiskās aktivitātes. Bet vispirms es gribētu sacīt, ka es negribu vispār atteikties no IKP. Tas ir ļoti vērtīgs instruments un nav veids, kā varētu aprakstīt to, kas notiek ekonomikā bez IKP. Un tas ir visaptveroši saprotams Uh, mēra instruments. Tomēr kopš tā laika tas tika izgudrots, pasaule ir mainījusies un arī vērtība ir mainījusies. Turklāt arī pats konteksts ir mainījusi. IKP bieži vien uzrāda pozitīvus skaitļus uh, tādos gadījumos, kad patiešām sekas sabiedrībai ir sliktas. Ja, piemēram, ir kāda katastrofa, tad uh, IKP paaugstinās, bet sabiedrībai nenozīmē, ka viss notiek ļoti labi, jo, piemēram, eh, IKP pieaug, jo koks netiek pārdota. Tātad tas ir eh, ekonomiskās aktivitātes instruments, apraksta instruments, tomēr tas neapraksta visu pasauli. Un tad mums būtu jāmaina arī šis pamatinstruments. Un otra lieta, ko es gribētu sacīt, ir saistīta ar to, ko mēs nu pat apspriedām. Uh, Labas, eh, pol, labi politiskie lēmumi ir atkarīgi no pareizas informācijas. Pašreizējā situācijā cilvēki zaudē darba vietas, un mēs nevaram izveidot labas politikas atbildot uz šo krīzi bez pareiziem instrumentiem. Kad es runāju par IKP, es nerunāju tikai par šīs informācijas uh, precizitāte vai kvalitāte, tās ir neapšaubāms. Šie skaitļi var būt pareizi, tomēr ne, nepareizi apraksta reālo situāciju. No sociālā viedokļa šie skaitļi var būt arī bez kādas nozīmes, jo tie neņem vērā tādus aspektus kā ilgspējību vai labklājību. IKP nav pilnīgi uzticams instruments. Netiek parādīts kā tās politikas, kas vairo cilvēku labklājību, bet tikai tās, kas attiec tieši uz ekonomikas aktivitāti. Vēl bieži vien ir liela atšķirība starp to, kā cilvēki uztver viņu reālo situāciju un kā tā atainojas uz IKP rādītāju. Es jau pieminēju tādas situācijas, kāds varētu būt dabas katastrofu gadījumā, manā valstī tas vēl jau vairāk izpaužas. Un te ir arī vispārējie uh, rādītāji, uz kuru pamata balstās uh, šī IKP aprēķināšana. Un tas neataino tiešām reālo situāciju. Un iedzīvotāji paraugās uz šiem skaitļiem un secina, ka tas neataino viņu reālo situāciju. Un rezultāts ir tāds, ka cilvēks zaudē uzticēšanos šiem rādītājiem, un tā tad viņam rodas iespējas, ka uzmanību nepievērš viņiem, bet tikai tirgus aktivitātei. Līdz ar to mums vajadzētu izmantot tādus iekļaujošākus rādītājus, lai varētu izstrādot attiecīgu politiku. Mums nav jārēķina tikai kvantitāte, bet arī kvalitāte, ne, tik, ne tikai tas, cik kaut kas izmaksā, bet arī cik tas ir vērtīgs. Un eh, tas arī būtu jāņem vērā lai atainotu sociālās vides ieguvums un zaudējums. Es minēju arī dzīves kvalitāti, to es tagad sīkāk neizklāstīšu, par to mēs vēl runāsim, un arī sabiedrības progresu, kas ir dinamisks, un vēl pāris jautājumi ir manā skatījumā ļoti svarīgi. Sadalījuma jautājumi, jo sabiedrības labklājība ir atkarīga no tā, kā dažādās lietas, uh, Eh, tiek sadalītas visos sabiedrības slāņos, un to nevar novērtēt, neņemot vērā ilgspējību un nākošo pauģu labklājību. Līdz ar to mums jābūt uh, uzmanīgiem, piesardzīgiem, izstrādājot tādus rādītājus, kas tiešām varētu tainot reālo situāciju, lai mēs varētu apreikināt, kāds būs, piemēram, pensija nodrošinājums. Uh, Mēs runājam par minimālo algu, bet mums ir jāraugās uz to, kā cilvēki reāli ar to tiek galā. Arī parādu jautājums ir svarīgs mūsu sabiedrībā un sociālo sistēmu pielāgojamība. Un te jāņem vērā arī darbs, par kuru tiek saņemta alga un neatalgots darbs. Ir arī tas neredzamais darbs, Tas ir reālais darbs, kas eh, ir liels ieguldījums sabiedrības kohēzija. Un visbeidzot, ir daudz citu rādītāju, atskaitot IKP ir Eirostat, eh, eh, kam ir izstrādāts arī rādītājs dzīves ilgumam. Tā tad mēs nesākam no nulles Eh, bet šis ir eh, mans pēdējais komentārs, jo pusdesmitos mums būs jābalso. Un tāpēc vairāk es runāšu, bet IKP ir ļoti svarīgs rādītājs, taču mums ir jāatrod arī citi labāki, labāks politikas izstrādē. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētā. Eh, visi cilvēkam te ir privātas sarunas, varbūt varētu tās vadīt ārpus šīs telpas. Es došu vārdu tiem, kas man lūguši izteikties. Čavaurī kungs. Kinga Kunz, kundze pēc tam. Köszönöm a szót, elnök asszony. Paldies, priekšsādātājs kundze. Tomas Deutsch kungs ir ēnu referents no tautas partijas puses, bet šorīt viņam bija jādodas uz Bukaresti parlaments nosūtīja delegāciju uz turieni, lai uz vietas redzētu tās e, problēmas, kas tur valda. Bet, cik man zināms, viņš ir sadarbojies ar Harkinas kundzi, un viņš lūdza, lai es e, te ierosinu, izsakos par jauno punktu, kur viņš šeit gribēja ierosināt. Te ir runa par IKP piemērošanu uh, vietējo pašvaldību līmenī. Un tad vēl te ir apakšpunkts, kurā parādās termīns pilnīgi. Tas nozīmē, ka IKP jā, ir ne, nemaz nav adekvāts dažādiem pasākumiem. Un tāpēc tas būtu maināms, ši, šie pasākumi būtu maināmi bet mēs jau ilgu laiku to izmantojam, lai, lai spētu pētīt uh, attīstību. Tomēr mēs nedrīkstam ar to aprobežoties tagad, jo secinājums ir tāds, ka šis rādītājs tagad nav pilnīgi adekvāts. Mums tas uh, jāpielāgo, un mēs daudz uzmanības pievēršam šai institīvai, un mēs ļoti augstu vērtējam Harkinas kundzes darbu. Mēs, protams, atbalstām šo ziņojumu. Paldies! Kinga kundz, lūdzu, pēc tam Džinoberga kundze. Liels paldies! Es vēlētos runāt sociālistu grupas vārdā, un mēs no visas sirds atbalstam šo iniciatīvu un Marijanas Harkinas darbu. Mēs nedomājam, ka IKP ir nepiemērots uh, rādītājs, kā daži to saka. Uh, krīzes laikā kļūst skaidrs, ka tajā laikā, kad uh, mēs atrāvāmies no savām ekonomikas uh, problēmām un sasniegumiem, tad uh, mēs runājām par uh, krīzes sociālajām sakām. Tieši tāpēc uh, darbs pie šīs problemātikas ir uh, vēl aktuālāks. IKP nevar uh, Eh, izmērīta eh, ienākuma sadala, mēs eh, redzam, ka mm, izaugsme nenozīmē, ka vismazāk nodrošinātie saņem lielākus ienākumus. Tā, tā ir problēma daudzās Eiropas Savienības valstīs. Tāpēc būtu ārkārtīgi svarīgi redzēt, kas notiek realitātē. Un tas varētu būt labs pamats, kā to ietekmēt. Dzīves kvalitātes kritēriji. Es domāju, ka mums būtu jārunā arī par sabiedrības solidaritāti, par iekļaušanu vietējās kopienās, bet arī nacionālajā līmenī par dzīvildzi. Tas varētu būt ļoti svarīgs indikators pieeja kultūras, veselības, sociālajiem servis, dienestiem, pakalpojumiem, transports, pieeja informācijai nodarbinātība, vaļas prieku, attīstības iespējas un tā tālāk. Protams, arī diskriminācijas uh, izskaušana, jo mēs tik daudz pēdējo mēnešu laikā esam runājuši par Romu pieeja uh, tīram ūdenim, apkūrēji, adekvātiem um, dzīves, uh, adekvātiem mājokļiem, korupcija valstī. Tas arī viss ietekmē dzīves kvalitāti. Es esmu pārliecināta, ka mums būs ļoti spēcīgs instruments, kas piedāvās jaunu iespēju, kā izmērīt dzīves kvalitāti, ne tikai ņemot vērā IKP pieaugumu. Lamberts kundze un pēc tam Figueiredo kundze. Paldies priekšsādātāji, es vēlētos apsveikt um, referenti Es uh, uzskatu, ka viņa ir, viņa ir izdevies um, ļoti īsā tekstā iekļaut uh, ļoti daudz viedokļu. Es, protams, arī piekrītu tam, ka mēs um, vienmēr esam uzskatījuši IKP par ļoti mm, vienkāršu rādītāju. Tas vairāk runā par kvantitāti, nevis kvalitāti, un uh, līdz ar to tādējādi tiek ropļotas uh, politikas. Uh, Ja, kāds, um, ja kāda ekonomika izaug pa 3% um, gadā, tas uh, nebūtu neliecina par um, kvalitāti. Un es uh, domāju, ka ir nepieciešamas citas perspektīvas, no kurām mēs varētu paraudzīties uz problēmām. Mēs redzam, ka Kostarikā izaugsmes rādītāji ir zemāki nekā Nigērijā, tomēr tur ir zemāka korupcija, un mēs redzam, ka Nigērijā visa valsts bagātība koncentrējas augšējos slāņos. Es um, domāju, ka mēs, protams, iesniegsim pāris grozījumu, bet uh, šobrīd um, šajā dienas kārtības punktā es vēlējos teikt, kā mēs vispār redzam šo ziņojumu Es domāju, ka mēs atgriezīsimies pie mm, apmaksāta un neapmaksāta darba, nemaz nerunājot par brīvprātīgu darbu, jo e, tas ir ārkārtīgi svarīgs um, pasākums, kas um, satur kopā sabiedrību, tomēr tas neko nesniedz uh, e, IKP izaugsmēm. Tāpēc mums vajadzētu uh, atcerēties, ka IA, IKP nav vienīgais indikators, kas būtu jāņem vērā. Figureido kundze. Lūdzu. Muito obrigada. Eh, eu também consigo. Paldies priekšstādātājiem. Arī es uzskatu, ka mūsu kolēģei ir izdevies um, ļoti labs ziņojums. Pašlaik, pašlaik tā ir tikai viena lapuse, un um, tomēr šajā vienā lapusē viņai ir izdevies iekļaut ārkārtīgi svarīgas idejas. Uh, Viņa ierosina atkāpties no IKP un ņemt vērā ļoti uh, daudz citu indikātoru, kas atspoguļo dzīves kvalitāti. Es neatkārtošu to, ko citi kolēģi jau sacīja. Vispārējos vilcienos es um, piekrītu daudziem no tiem aspektiem, kas šeit tika pieminēti, piemēram, tam, ka mums būtu jāturpina raudzīties uz dzimumu aspektiem, i, uh, sieviešu un vīriešu līdztiesību kultūru, uh, nodarbinātību, apmaksātu un neapmaksātu darbu. Bet es domāju, ka ir vēl kāds aspekts, par kuru neviens šodien nerunāja, un tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Tas mums būtu jāpatur prātā runājot par nākotni, proti pilsoņu demokrātiska iesaistīšanās um, sabiedrības procesos. Tas nodrošina ne tikai uh, labāku dzīves kvalitāti, mums ir jānodrošina, ka cilvēki piedalās sabiedriskajos procesos, un uh, tam ir nepieciešama zinām priekšnoteikuma bāze. Tas uh, notiek gan. Viņi var ietekmēt uh, vietējo līmeni, reģionālo, pat nacionālo. Tātad uh, šī darbība var notikt dažādos līmeņos. Un uh, plašākā izpratnē mēs varētu teikt, ka uh, daudzās valstīs un reģionos demokrātija beidzas pie rūpnīcas vārtiem. Es domāju, ka daudz to apzinās. Strādnieku arotbiedrībām un organizācijām būtībā ir ļoti maz iespēju, ka viņu balss tiks uzklausīta. Ja mēs vēlamies veidot demokrātisku nākotnes sabiedrību, tad mums ir jānodrošina pilsoņu līdzdalība. Uh, sabiedriskajos procesos. Tāpēc es uh, ierosinātu iekļaut arī šo aspektu. Paldies. Um, Morān... Morānas kundze un pēc tam Kapakis kungs. Pardon. Je voudrais, je voudrais, euh, je... Es gribētu pievienoties maniem kolēģiem, pa, uzteicot Harkins kolēģis darbu. Patiesībā mums ir tā reāla problēma. IKP ir vesela virkne rādītāji, kas uh, bija vērtīgi pirms 50-60 gadiem, bet šodien šī virkne rādītāji nepārprotami ir jāevolucionē, ņemot vērā pašreizējo dinamiku, jo situācija kopš tā laika, kad nu, IKP bija pareizais rādītājs, eh, ir mainījusies. Mums te nav runa par kaut kādu sastingušu attēlu. Mums ir jāizmanto tāds rādītājs, kas ņem vērā dinamiku. IKP jāuztver ne tikai kā, uh, kā pamatrādītājs, bet kā kāds rādītājs, kas ļautu novērtēt visu situāciju. Netiek ņemtas vērā šajā sistēmā Eh, dažas ļoti svarīgas uh, lietas, līdz ar to šim rādītājam ir jātīstās. Starp jaunajiem rādītājiem, kas šeit izskanēja, tie, protams, ir visi svarīgi, bet vēl es gribētu, lai šajā sarakstā parādās tās, kas katrā valstī tiek darīts mūžīgās izglītības eh, jomā, un kā jau arī tika minēts, uh, tas ir ļoti svarīgs elements, lai attīstītu cilvēku kapitālu, ja tā varētu sacīt. Katrā ziņā, lai pašreizējie darbinieki varētu pielāgoties situācijai, kas iespējams mainās. Mēs esam redzējuši situāciju īrijā. Harkīnes kundze jau ar to ir norādījusi. Tad cilvēki zaudē darbvietu un viņiem ir ļoti grūta situācija, viņiem jāpalīdz pārkvalificēties. Un vēl otra lieta, uz kuru es gribētu norādīt, ir pētniecība. Jo pētniecība norāda uz to, cik lielā mērā uzņēmumi spētu attīstīties šajā pašā dinamikas izpratnē. Tas būtu svarīgi. Un te vēl arī ir runa par brīvprātību, Un es domāju, te vēl arī eh, jābūt kādam rādītājam, kas norādītu uz reālo atšķirību starp sieviešu un vīriešu atalgojumu, priekšsēdētājs kundze. Mēs ļoti labi zināmam, ka noteikumi ir viena lieta, bet reālā situācija ir atšķirīga, un tāpēc es uzstāju uz to, lai tas būtu reāls reālās situācijas atainotājs. Un arī te vēl ir runa par to, kā var līdzsvarot Um, profesionālo un privāto dzīvi. Bez šiem aspektiem IKP nav uzticams rādītājs. Un es domāju, ka jāņem vērā ne tikai uh, IKP, ne tikai kā nacionālās pilotāžas elements, bet arī kā reģionālais rādītājs. Jo šodien ir zināms valstis, kurās uh, ir ļoti svarīgas ekonomiskās atbildības jomas, tomēr tās nespēja īstenot reālu nacionālo pilotāžu, ja to, tas pats netiek darīts reģionālā līmenī. Paldies. Paldies, Pupākis kundzis, kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Protams, IKP nav vienīgais eh, mēra instruments bet cilvēki dzīvo ar dažādiem skaitļiem. Mums jāskatās, kāda ir reālā situācija, kā viņi spēja iztikt. Varbūt ir nepieciešami citi rādītāji, kā jau tika minēts. Varbūt, varbūt arī jāmēra uh, katras valsts īpatnības. Uh, arī uh, 50 eh, Eiropas arotbiedrības vakar pieprasīja citus pasākumus, ne tikai tos, kas cilvēkus zana nabadzībā, citus pasākumus, kas palīdzētu veidot darba vietas. Un tas ir kaut kas, kas ir ļoti labi jāņem vērā un jāraugā šai virzienā. Lielas paldies! Paldies, saka priekšstādātāja, es no savas puses gribētu uh, pakomentēt nedaudz. Es uzskatu, ka šis rādītāju jautājums eh, te tiek apspriests jau sen, šis IKP. Un ir īpaši eh, iemesls, kura dēļ mēs par to spriežam vēl šodien. Tā ir krīze. Tagad mēs esam iegājuši otrajā fāzē, kas, kas mums ļauj izvēlēties citus ceļus. Uh, Bet skaidrs, ka mums krīzes dēļ jāparaugās uz lietām atšķirīgi, jo ir tādi ilgtermiņa elementi, kurus nevar uzskatīt par svarīgiem rādītājiem, veidot mūsu politiku. Un otrs iemesls ir tāds, ka Eiropas Savienība ir sev izvirzījis šo 2020. gada stratēģiju, tā tiek vērtēta atšķirīgi, bet šai ceļa kārtei nav jēgas, ja tā netiek novērtēta uh, eh, nekā citādi kā vien klasiskā rādītāja IKP gaismā. Mums ir eh, tā laime izdomāt jauns rādītājs un krīzes pagaidu komitejā es ierosināšu uh, lai tiktu izskatīts šis Harkins kundzes atzinums, jo te paralēli ar klasiskajiem rādītājiem būtu jālieto šie jaunie rādītāji. Tāpat kā mums ir bijusi šī valūtas maiņa no eiro uz dolāru, nu, un otrādi tas kā viens rādītājs, mums būtu jāievieš arī citi rādītāji sestajā punktā. Es domāju, visi tie jautājumi, kas šeit izskanēja, ir svarīgi. Uh, vai par eh, māju vietas kvalitāti. Protams, te tūlīt rodas jautājums par transporta kvalitāti, jo es domāju, ka alternatīvie kritēriji varētu iekļaut nepārprotam arī šo transportu jautājumu. IKP tad, protams, nebūtu vienīgais, un vēl arī izglītības joma. Un vēl ir pāris jautājumi, kas man šī, pie, pie kuriem būtu, kuriem būtu jāpievēršas. Runa par šo inovācijas dinamiku un uh, visām lietām, kas ar to saistīts. Harkins kundze, jūsu otrajā pāntā jūs to piemināt, kā, kas liek cilvēkiem iesaistīties kolektīvā stratēģijā un konkrēti tā spēja inovēt Šī inovācijas spēja, manuprāt, klasiskajos kritērijos arī ļoti maz pārstāvēta. Un visbeidzot, es domāju, mūsu atzinumā vides komitejā būtu jāpiemin to problēmu kopumu, kas saistīts ar valsts pas, pa, pakalpojumu sniedzējiem, cilvēku labklājības uzlabošanā Un tā tad būtu mana komentāra jūsu lieliskajam atzinumam. Varbūt Harkins kundze, jūs gribētu slēgt šīs uh, diskusijas, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsādātājs, izteikšos eh, ļoti īsi, pēc tam mēs balsosim. Es vēlējos pateikt, um, pateikties kolēģim par jaunām idejām. Protams, ka šeit vēl ir padarāms zināms darbs, un es eh, ļoti priecājos par gaidāmo sadarbību ar jums visiem. Paldies! Paldies! Euh, tātad tagad 12. Um, oktobrī pusdienas laikā 12. ir grozījuma uh, iesniegšanas termiņš, mēs balsosim 8. novembrī. Un tā tad arī atbildīgai komitejai būs par to jāizsakās 29. Uh, novembra vai 1. decembra plenārsēdē. Es, tagad mums ir balsošanas laiks. Es ceru, ka visiem ir viņa balsošanas kartes līdzi. Vai ir kādi kolēģi, kam nav orīkungs? Jā, saka orīkungs. Jo viens priekšlikums no manas puses varētu atgādināt reglamentu noteikums, jo pēdējā koordinātors sanāksmē mēs pilnīgi nevienojāmies par to, kā būtu sadalāmi ziņojumi. Un tāpēc es gribētu ierosināt balsot arī par to šeit komitejā priekšstādātais kundze. Šarkas kungs lūdzu. Priekšstādātājs kundze. Priekšstādātājiem. Es. Uh, um Es eh, vispār eh, te šaubos, vai es biju klātai pašā sanāksmē. Man eh, likās, ka ziņojums par uh, Romu situāciju un proti uh, Lībes nostāju, es domāju, ka tā tika uzticēta sociālistiem. Sociālisti šo ziņojumu pieprasīja pēc tam, kad ETP šo ziņojumu nemaz negribēja. Tā kā Lībē komitejām tika sagatavots uh, atzinums par šo ziņojumu, tad uh, gan Orīkungs, gan vispārējie bija uh, pie, piekrita tam, ka Lībe komitejā to dara sociālisti. Priekšsādātāji, es nezinu, vai mēs um, varētu šeit skatīt šo jautājumu vēlreiz, jo Lībe jau tas ir izskatīts. Varbūt kā citi to var apliec, apstiprināt vai arī nē. Čarkas kungs Es jums iedošu koordinātoru sanāksmes dokumentus un protokolu, kas ir uzskatāms par uzticam, un, bet eh, grupas līmenī nebija nekādu šaubu par pašu koordinātoru pieņemto lēmumu. Tā tad mēs pārējam pie nākošā darba kārtības punkta - demokrātiskais izaicinājums un solidaritātes starp paudzēm. Tas ir Tomasam Manna kunga ziņojums, un tad tā tad arī monetārā un sieviešu līdzsacības komiteja. Komiteja ir atzinumus. Tātad te mums ir jābūt par, pret, atturas, kas ir par. Tā, tad pieņems. Pēc otrā panta Higinsa vai grozījuma par, pret, atturas, noraidīts. Otrais pants eh, D kompromis vairākas grupas par pret atturas pieņemts. Pēc otrā panta 36. grozījums cimeris par pret atturas pieņemts. 37. cimeris grozījums par pret atturas pieņemts noraidīts. Trešais pants E kompromiss vairāk grupu ierosināts par pret atturs pieņemts. Ceturtais pants F kompromiss grozījums tie paši autori par pret atturs pieņemts. Piektais G kompromiss par pret atturs pēc piektā panta. Pirmais sieviešu līdzsiesības komiteja grozījis pār pret atturs pieņemts. Piektais, 53. groziņš par pret, par pret. Vēl nav skaidrs, balsosim elektroniski, saka priekšsēdētāji. Sāciet balsot. Jā, jūs esat balsojuši, es jums varu to apstiprināt. Tātad balsojums beig, balsošana beigusies. Ā, tad, ā, jums nedarbojas valsošanas ierīces. Lūdzu, pārsēdieties citā vietā, saka priekšsēdētāji. Labi. Cita problēma nav tāda. Visi varēja balsot. Balsošana beigusies. 24 pār, 19 pret. Čabnoh kunga grozījums pieņems. Pēc 5. grozījuma 54. grozījums Bronzulis un Baldasāras kundzes grozījumi pār? Pret. Atturas pieņemts. 55. grozījums Harkins kundzes par? Pret. Atturas pieņemts. 56. Cimeres grozījums par? Pret. Atturas noraidīts. Pēc 7. panta Mirklīti, tad priekšā vai par septīto mēs nebalsojam. Tātad pēc 7. panta 57. kosā kunga grozījums pār pret atturs pieņems. Pēc 7. panta 11. sieviešu līdzsiecības komitejas pār pret atturs pieņems. 58. kosā kunga grozījums pār pret atturs pieņems. 59. Eh, Rija Ruiten par pret atturs pieņems. 60. grozījums Patrika Lērī grozījums par pret atturs pieņems. Pēc 8. pāns 61. ovīr grozījums par pret atturas pieņemts. 62. plumbas kundzes par pret atturas pieņemts. 63. kasteks kundzes grozījums par pret atturas pieņemts. 9. pantā H kompromisa grozījums par, pret, atturs pieņemts. Pēc 9. 67. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 68. līnes grozījums par, pret, atturs pieņemts. 7. par, pret, pieturs. 69. grozījums par, pret, atturs Man šķiet, ka ir pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu par 69. līnijas kundas grozījumu. Sākam balsot. Visi varēja balsot. Balsošana beigusies. 23 pār, 19 pret. Pieņemts. Viena persona atturējās. 70. līnijas grozījums par pret atturs pieņemts. 10. pantā I kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. Pēc 7. pānta 71. pār pret pieņems. 11. grozījums. Kabnoha kunga grozījums. 74. pirmais pie pār pret atturs pie noraidīts. Tā tad pārēj pie J kompromisa pār pret pieņem, atturs pieņemts. un 12. pants, kā kompromisa grozījums par pret atturas pieņems. Neatkarīgi no balsojuma par kā kompromisu grozījumu zaļie vēlas uzskatīt par uh, iekļautu tekstu life cycle approach. Priekšsēdētāji pārtrauc. Ieradušās šaubas par procedūru. Bien. Alors, nous venons de voter l'amendement de compromis K. Tad jābalso par K kompromisu grozījumu. Un es lūdzu referentam un referentiem, vai viņi piekrīt uh, mutiskiem grozījumiem, ka fleksi drošība, fleksi security tiktu aizstāta ar lifelong eh, uh, approach. Viens pārstāvis piekrīt, vai kāds ir pret šo mutisko grozījumu? Engela kungs, lūdzu. Es tikai gribēju zināt, vai visi tie, kas ir eh, normāli saprātīgi, eh, eh, varētu nes, mm, saprast, ko īsti nozīmē life cycle approach flex security vietā, vai, vai te ir runa par kādu uzpildām bateriju vai kā? Labi, saka priekšstādātā, tā šis mut, mutiskais grozījums nav pieņemts, un pēc 12. panta mums ir 90. kasteks kundzes grozījums par pret atturas pieņemts. 13. pants L kompromis grozījums par mirklīti ar grozījumu, mutisko grozījumu no referenta un eh, sociāldemokrāta grupas puses. Tātad kompromiss L ar mutisko grozījumu. Kurš ir par? Pret, atturs. Tātad tas ir pieņemts. Pēc 13. grozījuma 94. Blinkevičs grozījums par, pret, atturas pieņemts. 95. plumbas grozījums par, pret, atturas pieņemts. 96. kasteks grozījums ar uh, mutvārdu grozījumu no ALDE grupas puses Šķiet, ka e, autors pieņem par pret autors pieņems. Pēc 13. pānta vēl ar 1, 97. kastais grozījums par pret autors pieņems, 98. papakis kunga par pret autors pieņems, 99. E, par pret pieņems, 10. E, par pret pieņems, 100. Harkinas par pret, par pret pieņems, 103 14. pantā Ruitenis par pret atturas pieņemts. 102. Kosa kunga par pret atturas pieņemts. 101. Grunī kundas grozījums par pret atturas pieņemts. 104. Plumbas kundas grozījums par pret, atturas pieņems. 15. pants M kompromiss par, pret, atturas pieņems. Pēc 15. 110. Blinkevičotis grozījums par, pret, atturas pieņems. 111. Pupakis kunga grozījums par pret atturs pieņemts, 112. Hiršas kundzes par pret atturs pieņemts, 113. Blinkevičūtes par pret atturs pieņemts, 114. Higinsa kunga par pret atturas pieņemts. Atvainojos, priekšstādātāji, jums ir taisnība at, noraidīts. Vēl ar 116. pāns, 116. Kornelisenes grozījums ar lūgumu par atsevišķu balsojumu. Tātad pirmai, balsojumu par pirmo daļu par pret pieņems, atturs pieņemts, un pēd, atlikušā daļa par pret atturs noraidīts. 115. grozījums tagad ir balsojams par pret atturs pieņemts. Pēc 16. pānta plumbas kundzes 117. grozījums, viņa lūdza atsevišķu balsojumu, tātad par pirmo daļu, par pret atturs pieņemts, par atlikušo tekstu par pret atturs noraidīts. Pēc 16. pānta 118. grozījums. Cimmeres kundzes grozījums par pret atturs noraidīts. 117. 17. Eh, pants I punkts 119. grozījums par pret atturs noraidīts. Mēs Tad pār nonākam pie N kompromisa grozījuma ar mutisko grozījumu. Kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. Pēc Labi, saka priekšsēdētāja. 120. grozījuma autore Līnes Kunze grib, lai mēs uztveram par pievienoto tekstu to daļu, kas attiecas par nediskriminēšanas tiesību aktiem, kas ir par šo tekstu iekļaušanu. Pret, atturas, noraidīts. Pēc 17. panta, pēc eh, otrā romiešu cipara, 125. grozījums. Es atvainojos ar priekšstādātu Lambērs kundzi. Es atvainojos priekšstādātāji, bet uh, ja mēs vienkārši paņemam 120. Uh, grozījumu kā mm, papildinājumu un balsojam par to, tad uh, mēs um, nedarījām to ar 84. Um, jo tas tika iesniegts kā teksts. Es domāju, ka mēs šeit saskatām nekonsekventu rīcību un ņemot vērā uh, to, ka 84. grozījums nebija mutisks grozījums, bet iesniegts teksts, tad iespējams uh, um, uh, tas būtu jāskata atsevišķi. Tāpēc es ierosinu atgriezties pie 120. vēlreiz. Madame, um... Nu, ne, mēs tagad mēs neatsāksim debats. Katrā ziņā rezultāts ir ļoti skaidrs, neatkarīgi no tā, ar kādas procedūras palīdzību šie grozījumi tika noraidīti. Tā tad 17. pants, 2. grozi, 2. romiešu cipars, 125., 126. un 127. kas ir pār par svītrošanu. Pret, norad. Nu 127. grozījums Lējā Rika kunga Kas ir pār? Pret. Atturas. Noraidīts. 128. Kornelisen grozījums pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Pēc, simt, pēc 17. panta otrā romiešu punkta 129. Lumbas grozījums par atsevišķo padalīto balsojumu. Kas ir pār pirmo daļu? Tāda pirmā daļa in order līdz vārdiem restructuring. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. E, tagad balsosim par otro daļu. Kas ir par? Pret. Atturs arī noraidīt. 130. Kornelis Sengrozījums par. Pret atturas pieņemts. 131. Kornelisen grozījums pār pret atturas pieņemts. 4. romiešu punkts, 2 svītrojošie grozījumi 132, 133, kas ir par pret atturs noraidīts. O kompromis grozījums pār pret atturas pieņemts. Pēc tam ceturtais punkts Kosaka kunga grozījums pār pret atturas pieņemts. 139. Eh, Lea Rika kungs eh, pār pret atturas noraidīts. 18. Eh, punkts kompromisa grozījums P pār pret atturas pieņemts. 104, 140. es atvainojos plombas kundzes grozījums 147 pieņemts. 148 kasteks pār pret atturas pieņemts pieņemts. 149. kosas grozījums par, pret, attu, pieņemts. 150. pupakis kungs par, pret, atturas, pieņemts. 152. 151 labo priekšstādātāju par, pret, atturas, pieņemts. 150. Uh, divi grozījums, kas teiks par, pret, pieņemts. 20. pāns 153 Higgins par pret atturas noraidīts. Joprojām 20. pāns kompromiss V par pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Pieprasa zāle. Tātad pārbaudīsim elektroniski kom V kompromiss. Vai visi varēja nobalsot? Vai visi varēja nobalsot? Beidzam balsot. 15 pār 28 pret tā tad noraidīts. Pārējam pie 159, 160, lai arī, ka kungs pār pret noraidīts. Grinīkundze 156 pār pret noraidīts. 154 ir aptīkundze pār pret atturas pieņemts. Simt piecdesmit pieci, eh, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. Simt piecdesmit septiņi kosa par pret atturas noraidīts 158, Kasteksas kundze par pret atturas pieņemts. Pēc tam 20. paragrāfs A, le, ja Rika ziņojuma eh, grozījums 160 pār pret noraidīts. 161 kasteksa pār pret atturas noraidīts. 21. pāns kompromiss Q par pret atturas pieņemts. 22. pants 167. kas teksta par pret atturas noraidīts. 166. lejā riks par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 168. grozījumu elektroniski. Vai viss varēja nobalsot? Beidzam balsot. 24 pār 19 pret. Tātad jums taisnība pieņemts. 164 par pret atturas arī pieņemts. 165 Kosas kungs par pret atturas pieņemts. 23. pāns kompromiss sēri par pret atturas pieņemts pieņemts. 23. 171. Um, uh, mm, pārpret pieņemts. Kasteks 172. pārpret atturas pieņemts. 173. pupakis pārpret atturas pieņemts. 174. raptī pārpret atturas noraidīts. 175. Kornelisen pārpret atturas pieņemts pieņemts. 24. pāns, kompromiss S. Teksts jums ir izdalīts, un es ceru, ka tur uh, vairs nav izmaiņu, vai jūs esat izlasījuši teksta galīgo versiju. Tā tad jums ir. Lieliski. Tad balsējam par kompromisu S pār, pret. Tas ir mazāk skaidrs šeit. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi varēja nobalsot? Beidzam balsot. 16 pār, 27 pret. Noraidīts. 179 Higgins pār, pret, atturas, noraidīts. 180 Kabrinoks pār, pret, atturas, Noraidīts. 177 Kornelisen kundze par pret atturas pieņemts. 176 ir savietojams. Atvainojiet. Es uh, varētu tagad likt balsot par uh, Omenas Roitens kundzi. 178 pār pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot 22 pār, 21 pret pieņemts. Tātad 24. pants 181 Čabrinoha kungs pār pret atturas pieņemts. 26, uh, 2, FEM 6 grozījums pār pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. FEM komitejas sastais grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. 30 pār 9 pret. Tātad pieņemts. 182. Blinkevičūte par pret apturas pieņemts. 180, 25. pāns, 183 par pret apturas noraidīts. T kompromiss. Pārba, pārbaudīsim 183. elektroniski tomēr. Vai viss varēja nobalsot? Beidzam balsot. 11 pār 31 pret noraidīts. Kompromiss T pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 188 pār pret atturas pieņemts. 192 noraidīts. 189 Kornelisen pārpret pieņemts. 190. Pupapik, pupakis pārpret um, atturas pieņemts. 191 Higgins pārpret atturas noraidīts. 193 Baha kungs pārpret atturas pieņemts. 20 uh, FEM2 pārpret atturas pieņemts pieņemts. FEM 5 par pret atturas pieņemts. 26. Eh, pāns joprojām 194 Līnas kundze par pret atturas pieņemts. 195 Blinkevičūte par pret atturas pieņemts. 196 Kosa par pret atturas noraidīts. 197 hirša pār, pret atturas pieņemts. 198 līna par 27. pantu pār, pret atturas pieņemts. 199 kosa par, pret atturas pieņemts. FEM 15 pār, pret atturas pieņemts. 200 par pret atturas pieņemts. 201. Pārbaudīsim elektroniski 200. Sākam balsot. Vai visi varēja nobalsot? Beidzam balsot. 22 pār, 18 pret viens atturas, tātad pieņemts. 201 kosā par, pret, atturas, pieņemts. 202 esājas kundze par, pret, atturas, noraidīts. 203 plumbas kundze par, pret. Tātad 203 eh, par, pret, atturas, pieņemts. 205 eh, čabrnoks par, pret pret atturas pieņemts. Divsimt ceturtais grozījums um, joprojām mm, tātad pār pret atturas pieņemts. 207 līnijas kundze pār pret atturas pieņemts. 208 raptī par pret atturas pieņemts. 30. punkts 209 par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Vai viss varēja nobalsot? Beidzam balsot. Tā tad 21 um, pār 20 pret pieņemts. Joprojām runājam par 30. pantu. Uh, FEM komisijas uh, trešais grozījums pār pret atturas pieņemts. FEM 13 pār pret atturas pieņemts. 214 Blinkevičūte pār pret atturas pieņemts. 215 plumba par, pret, atturas noraidīts. 216 par, pret, atturas noraidīts. 217 kosa pur, eh, par, pret, atturas pieņemts. 218 kosa par, pret, atturas noraidīts. 219 raptī par, pret, atturas noraidīts 220 par 31. pantu par pret atturas noraidīts 221 linna par pret atturas pieņemts 222 Čabrinoks uh, par pret pārbaudīsim elektroniski 228 grozījums. Sākam balsot. Vai visi varēja nobalsot? Beidzam balsot. 22 pār, 17 pret, 1 atturas pieņemts. Tātad 31. pāns, 223 čabnoks pār, pret, atturas noraidīts. 31. pāns joprojām 224 kretū konce pār. Pārbaudam 223 elektroniski. Beidzam balsot. 24 pār 18 pret pieņemts. Jums ir taisnība. 224 kretū kundze. Pār. Pret. Atturas pieņemts. 32. pāns, 225. grozījums Higgins pār. Pret. Atturas noraidīts. 228 Kornelisen kundze pār. Pret atturas noraidīts. 226 Omena Roitena pār pret atturas pieņemts. 227 ir savietojums um, par um, pieņemts. 229 Pupakis par pret pieņemts. 230 Kornelisena par pret atturas pieņemts. 231 Linna par atturas norādīts. Di 33. Um, pants, 232 kose pār, pret atturas pieņemts. 233 pār, pret atturas norādīts. FEM 14 pār, pret atturas pieņemts. 234 pār, pret atturas pieņemts. 235 linna pār, pret pret atturas pieņemts. 236 kosa par pret atturas pieņemts. 237 kasteiks par pret atturas pieņemts. 238 hirša ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 34. punkts uh, grozījums 239 Līna par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski 239. Sākam balsot. Vai viss varēja nobalsot? Beidzam balsot. 23 pār, 18 pret, 1 atturas pieņemts. 240 čabrinoks pār, pret, atturas noraidīts. 241 higiens pār, pret, atturas noraidīts. 242 linna pār, pret, atturas pieņemts. 243 30, par 35. pantu pār pret atturas pieņemts. 245. līna pār pret atturas pieņemts. 246 atkal līna pār pret atturas. Nav skaidrs, pārbaudīsim 248 grozījumu. Sākam balsot, vai visi varēja nobalsot? Beidzam balsot. 25 pār 17 pret. Tātad pieņemts. 247 pufakis pār pret atturas pieņemts. 248 Harkina pār pret atturas pieņemts. FEM 4 pār pret atturas pieņemts pieņemts. 249 pār 38 pāntu Čabrinoks pār pret atturas noraidīts. 250 Tomas Mans pār pret atturas noraidīts. 251 tas pats autors pār pret atturas eh, pieņemts. 252 pi, pieņemts, 253 eh, pieņemts. Tātad pārējiem pie līnijas uh, pirmā grozījuma pār, pret, atturas, pieņemts. Cimera pār, pret, atturas, pieņemts. Trešais uh, līnija pār, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais mans pār, pret, atturas, pieņemts. Piektais Harkina pār, pret, atturas, pieņemts. Seši Lērīgs uh, pār, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astoņi līna par, pret, atturas, nu, pieņemts. Deviņi līna par, Pēter, atturas, pieņemts. Desmitais kosa par, pret, atturas, noraidīts. Fem A par, pret, atturas, pieņemts. 11. Linna par, pret atturas pieņemts 12. līnija pār pret atturas pieņemts 13. līnija pār pret atturas pieņemts. FMD e pār pret devi, eh, atturas pieņemts. 14. grozījums kasteksa pār pret atturas pieņemts. FMB e pār pret atturas pieņemts. C apsvērums kompromisā par pret atturas pieņemts. Pārējam uh, FMC par pret atturas pieņemts. 18. lējārīgs par pret atturas pieņemts. Um, uh, ap, D apsvērums kompromiss B par. Nē, Vai visi piekrīt tam, ka mēs B kompromisu pievienojam 18, um, 9, Līnas kundz 19 grozījumam? Nē, tāpēc, ka um, tas ir mutisks grozījums, mēs to nevaram darīt. Jā, tas ir papildinājums, bet uh, mēs nevaram to darīt. Mēs uh, divreiz tā jau darījām, un es pašlaik nemainīšu spēles vidū noteikumus. B kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts ja par kādu punktu ir panākts kompromiss, tad uh, referents un uh, citi ēnu referenti ir uh, veikuši savus grozījumus šeit, un uh, jūs tad nevarat nākt un prasīt šeit kaut ko pievienot tekstam. Tas ir jāņem vērā. Ja jūs pāraugāties, tad jūs redzat, tātad uh, um, referenti, ko jūs par to domājat? Tātad mēs um, pieņēmām šo B kompromisu, mēs to atbalstam. Uh, Un es eh, vēlējos balsot pret 19. Eh, līnijas grozījumu. Tātad es arī esmu pret. Tātad uh, referents uh, domā, ka šis kompromiss, uh, ka šis punkts uh, nepārklājas ar kompromisu. Varbūt mēs to varam izdarīt labāk, uh, lai mums nebūtu procedūras, uh, procedūras problēma. Nobalsosim par uh, Linnas um, grozījumu. Tātad uh, balsojam par 19. grozījumu Linna. Jā, lūdzu. We, uh, es uh, prātojos tam, jo, ja tas ir uh, mutisks grozījums, tad es tam prātojos. Tas nav mutisks grozījums, to, tas netiek izskatīts kompromisa grozījumā, un tāpēc mēs par to varam balsot. Tātad Līnas 19. grozījums, kas ir pār? Pret? Tā kā situācija nav skaidra, pārbaudīsim elektroniski. Tāds 19. līnskundas grozījums. Visi balsoja. Balsošana beigusies. 9, 20 eh, par 19 pret. Grozījums pieņems. Pēc 9. pēc D apsvērumu higienas grozījums. Kas ir par? Pret. Atturs norādīts. 23. higienas grozījums par? Pret atturas noraidīts. 24. Tomas Mana grozījums par pret atturas pieņems. 25. Lējā Rika grozījums par pret atturas noraidīts. 26. Kornelisenes grozījums par pret atturas pieņems. Tagad balsosim par visu tekstu elektroniski. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Balsošana beigusies. 38 pār 2 pret 2 atturs. Sveicam mūsu referenti. Nous en venons au vote de l'avis de M. David. Tad balsojam par eh, Davida Kazija atzinumu ekonomikas un monetāro lietu komisēju par ekonomikas pārvaldu, pārvaldu un stabilitātes ietvaru, jo kas par sesto grozījumu par pret atturs pieņemts pēc pirmā 1A punkta, septītais grozījums par pret atturs pieņemts, astotais grozījums par pret atturs pieņemts, devītais grozījums par pret atturs pieņemts, pēc 2A punkta desmitais grozījums par pret atturs pieņemts. Trešais pants eh, A kompromiss A, kas ir par pret atturas Pieņemts. 11. Nē, esmu pārliecināta, saka priekšsēdētāji. Après le paragraphe 3, nous emmenons un amendement. Pēc trestā, trešā grozījuma 16. Eh, pēc trešā pants 16. grozījums par pret atturs pieņemts. 4. pāns, 17. grozījums pār pret atturs pieņemts. 18. arī te piedara pār pret atturs pieņemts. Pēc 4. panta 19. pār pret atturs pieņemts. 5. pants, 20. grozījums, eh, re, referenta grozījums par pretaturs pieņemts, 21. pupakis kunga grozījums par pretaturs pieņemts, 26. Eh, pants, 22. Grunīkundzes grozījums. Būtībā tas tiks uzskatīts par uh, teksta iekļaušanu, ja es pareizi saprotu šīs norādes. Tātad 22. grozījums grunī kā teksta iekļaušana par pret atturas pieņemts. 23. konferātīkuma grozījums par pret atturas pieņemts. 23. grozījums, es atvainojos, saka priekšsēdētāji, pārbaudīsim elektroniski. Viss nav balsojuši, balsošana beigusies. 16 pār, 24 pret, jums bija taisnība, noraidīts. Tad balsojam par 24. pupakis grozījumu pār, pret, atturs, pieņems. Pēc 6, 6a grozījumu, 6a pantu konferātī 25. grozījums. Es uh, gribētu, lai atkrīt 25. grozījums, saka konferātī kungs. Tā, tad 25. vairs par to nebalsojam, 26. grozījums Pupakis kunga par pret atturs pieņems, 27. grozījums par pret atturs pieņems. Pēc 6. Pēc 6. pānta 28. grozījums par pret atturs pieņemts, 29. to pašu autoru grozījums par pret atturs pieņemts. 7. pāntā B kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. Tagad mēs pārējām pie apakšvirsraksta 7. A punktā, kas tad runa par 30 piekto konferātī un grozījumu par pret atturas noraidīts. Astotais punkts, 36. par pret atturas noraidīts. 37. referent grozījums par pret atturas pieņemts. 38. grozījums arī šeit iedars pār pret atturas pieņemts pieņemts 39. grunīkuns grozījums, kā teksta iekļaušana, kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. Apakš eh, virsraksts jaunais eh, punkts pēc 8. punkta, kāza, 40. tas ir pār, pret, atturas, pieņemts. Pēc uh, viens, uh, pirmais grozījums, Kazas kunga pār pret atturēts pieņems. A apsvērums konferātī kunga pār pret atturs pieņems. B apsvērums eh, konferātī kunga pār pret atturs pieņems. Pēc B apsvērumu pār pret atturs pieņems. Pēc B apsvērumu piektais grozījums pār pret atturs pieņems. Tagad balsojam par visu atzinumu elektroniski. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 36 pār, 6 pret, 1 atturas. Sveicam mūsu referentu. Es ceru, ka šis atzinums mūsu ekonomikas un monetārā lietu komisijas kolēģus un Eiropas komisiju un Ermanda Van Rumpēja darba grupu iedrošinās, iedvesmos labam darbam. Līdz ar to mēs pārējām pie darba kārtības punkta par Eiropas uh, globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšanu, un es jums gribētu ierosināt balsot uh, par uh, eh, atzinām budžeta komisijai. Vai mēs varam visus šos grozījumus ņemt kopā? Jā, ja, lieliski tātad par, pret, kas atturs, pieņemts. nous devons encore voter. Tagad mums vēl jābalso. Džina Lombēras kundzes ziņojums par 884. šērsvīda 2004 šī numura regulas eh, termiņa paildzināšanu attiecībā uz trešo valsts pilsoņiem. Un tagad es gribētu dot uh, vārdu Lambērs, Lambēram. Labi, tad balsosim. Kas ir par? Pret? Kas atturas? Lambērs kundze ziņojums ir pieņemts vienbalsīgi. Sveicam Lambērs kundzi! il nous reste un dernier vote, qui est... Pēdējais, par ko jābalso, ir par mūsu kalendāru, darba kalendāru balsu apstiprināšanu 2011. gadam. Vai kāds iebilst nav? Labi, tātad mūsu darba kalendārs, grafiks ir pieņemts. Tātad mēs esam beiguši ar balsošanu un tagad dodu vārdu Cimeres kundzei. lai viņa mums pastāstītu par savu atzinuma projektu, es, kas paredzēts sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesību komitejai par sieviešu nabadzības izpausmēm Eiropas Savienības cīmērs kundze vārds jums. Jā, liels paldies, priekšsādātājs kundze. runājot par šo atzinumu par sieviešu nabadzības izpausmēm Eiropas Savienībā. Tātad šis ir atzinums par pastiprinātu sadarbību. Šis ir atzinums ir tapis ciešā sadarbībā ar sieviešu tiesību komiteju. Un šeit mums ir jāņem vērā zināmi noteikumi. Es ceru, ka jūs varat man, varat man saprast. Tātad, raugoties no nodarbinātības komitejas viedokļa, mēs izplatām savu atzinumu, ja par to mūsu, nu, padu, mūsu komitejā tiks uh, nobalsots, tad uh, sieviešu tiesību komitejas uh, ziņojumā šie formulējumi tiks iekļauti. Tātad mēs kā nodarbinātības komiteja uh, esam šeit um, izteikuši savus priek, priekšlikumus um, no nodarbinātības viedokļa. Savukārt, um, sieviešu tiesības komiteja lielāku akcentu liek uz sieviešu tiesībām. Pirms dažām dienām sieviešu tiesību komiteja rīkoja uzklausīšanu, kurā es arī pati piedalījos, un man tika dota iespēja sniegt uh, savu pastāstīt par savu viedokli. Tieši tāpēc es eh, jūtos pārliecināta, ka procedūra, kuras es izvēlēsies, eh, ir mm, pareiza. Proti es esmu sagatavojusi atzinu, kas, eh, kurā netiek specifiski skārtas sieviešu tiesības, jo sieviešu tiesību komiteja vēl nav sagatavojusi ziņojumu projektu. Tas nozīmē, ka konkrētus um, priekšlikumus, uh, kurus neņems vērā sieviešu tiesību komiteja, tad um, mēs no savas puses varēsim tos uh, iekļaut vēlāk atzinumā. Es domāju, ka pašlaik tas ir saprātīgi. Šobrīd man bija svarīgi um, parādīt galvenos akcentus, kuriem uh, ziņojumā, par kuru ir atbildīga sieviešu tiesību komiteja, ir bu, jātiek iekļautiem, lai tiktu skartas aktuālās, aktuālās sociālpolitiskās tēmas. Mūsu komiteja tātad norāda, ka ekonomiskās krīzes rezultātā ir radušās grūtības un bezdarbs veselā virknē dalību valstu, un tāpēc Eiropas Savienība piedāvā iesaistīties nabadzības izskaušanā, sociālās, um, sociālajā iekļaušanā un um, sociālajā aizsardzībā. Mēs uh, uzskatām, ka tad, ja cilvēki dzīvo nabadzībā un sociālā izstumtībā, tas ir cilvēktiesība pārkāpums. Tā kā mēs esam nodarbinātības komiteja un esam iesaistīti Eiropas, eh, esam iesaistīti debatēs par Eiropas sociālā fonda nākotni un to, kādā virzienā tam būtu jādarbojas, tad mans otrais priekšlikums bija tāds, lai finanšu resursi uh, tiktu mm, papildināti kas ļautu nodrošināt um, sociāla, nabadzības un sociālās um, atstumtības uh, pr, uh, iniciatīvas, um, nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas iniciatīvas ieviešanu. Tas uh, saskan arī ar Eiropas stratēģiju 2020. gadam. Papildus tam es aicināju E, ir diskusijām iesaistīt arī īpašos aspektus, par kuriem mēs e, runājām jau šodien. Proti, nabadzības indikātori ir e, svarīgs pamats arī attiecībā uz sieviešu nabadzību. Ir, prie, tie ir priekšnoteikums, lai varētu tikt novērtēta situācija un izstrādāti pasākumi atsevišķās Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, Bez šādiem kritērijiem tas nav iespējams. Tas nozīmē, ka nabadzības um, kritēriju kopums, kā to ir definējusi un paplašinājusi padome, norādot, ka dalību valstis no savas puses var izvēlēties uh, šos um, kritērijus pēc saviem ieskatiem, tad es uzskatu, ka šis uh, punkts, runājot par nabadzību, ir jāskata īpaši attiecībā uz sieviešu nabadzību. Tas būtībā ir um, īpašs aspekts. Šeit ir svarīgi runāt par to, ka sociālā politika un sociālā aizsardzība tiek iekļauta dokumentā, un es norādīju arī nepieciešamību šeit iekļaut individualizētus uh, tiesisko, tiesiskās, um, tiesisko pamatojumu tieši sievietēm. Kopā ar Sieviešu tiesību komiteju mēs uh, varētu sagatavot uh, spēcīgu ziņojumu, kur varētu apstiprināt parlaments. Un uh, tieši tāpēc um, es uh, gribēju atgādināt, ka arī iepriekšējā sasaukuma laikā mēs guvām līdzīgu pier pieredzi. Kā nodarbinātības komiteja mēs bijām līderis. Uh, ziņojuma izstrādāšanā par nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanu. Savukārt sieviešu tiesību komiteja cieši sadarbojās ar mums un tā tad mums izdevās um, panākt to, ka ziņojums ir spēcīgs un tas guva plašu parlamentu atbalstu. Šī būtu pirmā fāze ziņojuma projektu izstrādāšanai. Es domāju, ka vēlāk mēs varēsim sniegt arī savus grozījumus un uh, sadarbībā ar Sieviešu tiesību komiteju mēs varēsim konkretizēt un precizēt atsevišķas lietas. Bien, merci beaucoup. Um... Labi, liels paldies, saka priekšsēdētāji. Euh, Madam Maisner, puis euh, Madam. Maisners kundze, tad Plombas kundze. Jā, dank, Frau Jā, paldies priekšsādātāji. Vispirms uh, liels paldies um, uh, Cimeres kundze atzinuma sagatavotājai. Jā, tas ir pareizi, ko viņa saka. Mums ir uh, jāraugās, kādas uh, robus mēs varam aizpildīt sieviešu tiesību komitejas ziņojumam kas tur nav skatīts. Un uh, vienīgais, uh, ko es varētu uzsvērt, vispārīgi papildinot um, to, kas um, ļoti konkrēti tiek skatīts um, sieviešu tiesību komitejā. Par atsevišķiem punktiem, par pirmo punktu, protams, kā bezdarbs uh, joprojām pieaug arī uh, tieši starp sievietēm, un tas nozīmē, ka sievietes tuvākajos gados būs pakļauts lielākam nabadzības riskam. Uh, Es um, runājot šeit par cilvēktiesībām, protams, ka ir nepieciešams nodrošināt uh, cilvēka cienīgu dzīvi, un to var izdarīt ar darbu. Mums ir jāraugās, lai mēs darītu visu, kas iespējams, lai veicinātu jaunu darba vietu rašanos. Par otro punktu, protams, būtu labi, ja šim fondam varētu nodrošināt lielāku finansējumu, tomēr pašlaik uh, par to ir zināmas šaubas. Mums būtu jādomā drīzāk par to, kā mēs pieejamo naudu varam izmantot mērtiecīgāk. Protams, ka stratēģija Eiropa 2020, uh, tas jau ir iekļauts, un tur ir runa arī par fleksidrošību. drošību un uh, eh, elas drošību, tas mums būtu jārunā arī nākotnē. Runājot par sociālo fondu, es uh, saprotu, ka šeit ir zināmas problēmas nabadzīgākajās dalību valstīs, bet mums ir jāraugās, kā mēs uh, tās varam risināt. Pie līdzfinansējuma principa mums vajadzētu mm, pieturēties. Bērnu nabadzība - tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Protams, ka mums ir jāsalauž šī nabadzības uh, spirāli. Mēs redzam, ka daudzās maisaimniecībās, kuras dzīvo nabadzībā, jo vecākiem nav darba vietu, tad uh, es domāju, ka mums uh, būtu jāsāk ar bērnu veselību. Mēs redzam, ka bērni netiek pienācīgi iesaistīti veselības sistēmām Ceturtajā punktā eh, Cimeres kundze norāda, ka dalību valstis iespējams eh, nerīkojas, eh, neveic atbilstošus pasākumus, un mums ir jāraugās, ko dara dalību valstis, kā tās sistemātiski cīnās par nabadzību un ko tās dara uh, lai uzlabotu sieviešu situāciju. Tomēr šajā gadījumā, ja mēs cīnāmies pret nabadzību, tad tas ir saistīts arī ar izglītību, ar veselības sistēmu, ar darba vietām. Un tāpēc es uzskatu, kā dalību valstīm šajā ziņā ir jārīkojas, un mēs tad varētu norādīt uz labāko praksi. Sociālā aizsardzība un sociālā politika ir svarīgi faktori, lai uzlabotu uh, sieviešu nabadzības situāciju. Tomēr arī šeit mums būtu jāraugās, kā sievietes labāk iesaistīt izglītībā, eh, kā nodrošināt transporta pieejamību, kas tad vispār eh, viņas var aizvest uz to darba vietu. Arī tie ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, kas varētu palīdzēt izkļūt no nabadzības spirāls. Tātad tie bija tie jautājumi, ko es gribēju apskatīt. Dažām lietām es šeit arī nepiekrītu. Es labprāt redzētu citu virzienu Bet, protams, mums jānogaida, mm, kāds tad šis ziņojums taps sieviešu komitejā, un tad mēs varēsim sniegt savus argumentus. Paldies! Pa Plumbas kundze un pēc tam uh, Morānas kundze. Mulțumesc uh, tuturor uh, colegelor pentru intervenție. Liels paldies visām kolēģiem par jūsu komentāriem. Es esmu referente par šo ziņojumu šī ziņojuma referente sieviešu tiesību komitejā, tas vēl nav gatavs, mēs pie tā strādājam. Un pašlaik mums ir kā termiņš noteikts 8. novembris. Esam, esmu iepazinusies ar Cimeres kundzes atzinumu projektu, un es, protams, ņemšu to vērā. Es vēlētos, lai mēs varētu nodrošināt labu sadarbību ar šo komiteju Mēs tiešām rīkojām publisku uzklausīšanu, kas izrādījās ļoti veiksmīga. Un pēc eh, šīs uzklais, uzklausīšanas mēs varējām izstrādāt eh, konkrētas līnijas, kas ir gūšas atspoguļojumu šajā ziņojuma projektā. Ir svarīgi uzsvērt, ka nabadzībai ir vairākas dimensijas. Es tās saucu par 3G. Eh, tātad dzimums, geogrāfija, un uh, paudzes. Angliski tā tad tas būtu 3G. Mēs uh, vēlamies uh, strādāt uh, pie tā, lai stratēģijas 2020. gadam mērķi tiktu īstenoti dzīvē, un proti ņemot uh, vērā tieši nabadzības samazināšanu un uh, nodarbinātības uh, palielināšanu. Vienlaicīgi ir jārunā arī par tūkstošgadas attīstības mērķiem. Uh, kā arī nu, visiem mērķiem, kas uh, uh, attiecas uz vīriešu un sieviešu līdztiesību. Ziņojums, uh, ziņojumā tiks iekļautas arī pamatnostādnes par um, nodarbinātības veicināšanu un uh, iespēju vienlīdzību, jo mēs redzam, ka darba tirgu joprojām pastāv zinām kropļu, kropļojumi. Pat ja mēs um, paraugāmies uz atalgojuma atšķirībām, tas ir cieši ar to saistīts. Mums ir jārunā arī par ilgtspējīgu pensiju sistēmu. Dažas dalībvalstis jau šeit ir sākušas attiecīgas uh, reformas, lai pārveidotu pensiju sistēmu. Un mums ir jāraugās, uh, ko komisija savā zaļajā grāmatā ir sacījusi par pensiju sistēmu. Mums eh, būtu galvenokārt eh, jākoncentrējas uz eh, pra individuālām prasībām pret sociālo sistēmu, bet ir jāņem vērā arī sociālā iekļaušana, īpaši kas attiecās uz migrantiem, imigrantiem, par minoritāšu tiesībām Galu galā mēs taču redzējām, kādas problēmas piedzīvojām ar Romiem. Tas mums ir noteikti jāiekļauj. Vēl mums ir jākoncentrēs uz eh, profesionālās un eh, ģimenes dzīves eh, saskaņošanas iespējām, par māšu aizsardzību, par aizsardzību, sociālo aizsardzību un darba standartiem darba vietās izglītību, tālāk izglītību, mūža izglītību, pārkvalifikāciju pār Eiropas Savienības līdzekļiem un to izvei, izmantošanu. Jā, tās visas ir ārkārtīgi svarīgas tēmas, un es domāju, ka veiksmīgi sadarbojoties, uh, mēs tās uh, varēsim labi iekļaut ziņojumā. Nu, šis ir iniciatīvas ziņojums, un mēs ceram, ka mums izdosies izstrādāt pasākumus, kurus būs iespējams um, veikt uh, balstoties uz, li, uz tiesību aktiem vai mehānismiem, kas nav paredzēti tiesību aktos. Pašlaik ir laiks piedāvāt uh, konkrētus risinājumus. Es esmu pārliecināta, ka uh, Labi sadarbojoties ar kolēģiem un kolēģiem, šajā komitejā mēs varēsim sagatavot ļoti labu ziņojumu. Es um, arī interesi uzklausīšu jūsu komentārus un um, jūsu ieguldījumu šī projekta apšanā. Morānas kundze un pēc tam Lambertas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu pateikt to manai kolēģei Gabrielai Zimerei un uh, Plumbas kundzei par viņu sacīto. Šī tēma ir ļoti svarīga. Te ir runa par uh, Eiropas politikas galveno virzību, par uh, cīņu pret nabadzību. Un es gribētu konkrēti atgādināt, kāds ir šī atzinuma nosaukums - sieviešu nabadzības izpausmes Eiropas Savienībā. Man šķiet, ka te pastāv risks, ka mēs e, šādā ziņojumā gribēsim iekļaut pilnīgi visi, jo īpaši e, Cimers kundze ir daudz e, lietu jūsu atzinuma projektā, kuras es pilnīgi atbalstu, taču vienu es nevaru atbalstīt jūs jaucat bērnu nabadzību šajā dokumentā iekšā. Bet bērnu nabadzība e, ir saistīta ar citām problēmām, citiem cēloņiem. Un tā ir pavisam cita pētniecības tēma, kas ir e, jāizskatā atsevišķi. Es domāju, ka mums šeit ir runa par sieviešu nabadzību Un te ir jāiekļauj viss tās, kas saistīts ar šo tēmu. Bet bērnu nabadzība ir cita tēma. Es domāju, ka trešais punkts tādā redakcijā, kā tiek piedāvāts šodien, nav labs, ņemot vērā mūsu izvirzītos mērķus. Katrā ziņā es neparakstu zem tā, jo mēs nedrīkstam šos mērķus jaukt, jaucot šīs divas problēmas. Protams, ir grūti palikt konkrētās tēmas ietveros, bet mums ir jāapzinās, kāda ir šī lieta, ka mēs tad eh, te riskējam neiet lietas būtībā. Un visbeidzot, Plumbas kundzes pieeja, man šie tā šeit ir jāņem atzinuma projektā vērā, par, par šo geogrāfiju, dzimumiem un paudzēm. Es gribu uzsvērt to, ka šī sieviešu navadzības problēma uzsveras, izpaužas jo īpaši tieši paudzes griezumā. Pat labāk nabadzība šo paudzi skar ļoti smagi. Jo tā ir paudze, kas vēl nav līdzvērtīgi iekļausies darba dzīvē un tai, tai vēl jāsaskars ar dzimumu nelīdztiesību, un tomēr tā vēlas arī izmantot dzīves il, paildzināšanos, mūža paildzināšanos. Un tās arī jāņem vērā nabadzības aspektā, un tāpēc mums jārīkojas ļoti ātri. Trešā lieta, par kuru es gribētu izteikties Cimers kundze, ir šāda. No ģeogrāfiskā viedokļa ir zonas, kas cieš no sieviešu nabadzības daudz vairāk nekā cits. Te es īpaši domāju par lauka apvidiem. Tajos ir daudz mazāk atbalsta politikas. Ja mēs paraugāmies uz Eiropas sociālajiem fondiem, tad mums daudz vairāk uzmanības jāpievērš uz to atšķirību, uh, starp pilsētām, uz kurām ir daudz e, piešķīrumu, un e, lauka apvidiem, kur notiek ļoti maz kaut kas progresīvs. Un es gribētu, lai tiktu ņemt vērā visas sociālās aizsardzības problēmas, jo bieži vien sociālā aizsardzība sievietēm e, izpaužas slikti, ņemot vērā to, ka vesels pa sieviešu pauds bija izslēgtas no darba aprites un tad tās ir pilnīgi atkarīgas no sociālās palīdzības viņu vīriem. Bet jūs zināt, ka valstis mēģina arī ietaupīt, jūs zināt, ka sieviešu mūža ilgums ir ilgāks nekā vīriešu ilgums, ir milzīga atraitņu problēma, un es redzu, ka te ir vesela virkne sieviešu, kas netiek ņemta vērā. Patiesībā šī atraitņu problēma ir daudz lielāka nekā cilvēki varētu domāt. Tāpēc gribētu, lai tā šeit tiktu ņemta vērā. Tāpēc, ņemot vērā visu to, kam mēs šeit varētu piekrist, eh, kur te valda konsens, tomēr mums būtu jākoncentrējas uz politikas asīm, kas varētu tiešām līdzēt novērst nabadzību. Paldies! Lambertas kundze, tad Jotovas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka šīs debatas ir izvērtušās eh, par tādām, ko raksturo tieši dzimuma piedarība. Jāsaka, ka es varu lielā mērā piekrist ziņojumā rakstītajam, tīpaši ceturtajā punktā teiktajam, kur tiek uh, norādīts uz bezdarbnieku mājasaimniecību. Uh, Es domāju, ka mums arī vajadzētu aicināt dalību valstīm izstrādāt um, tādas mērtiecīgas uh, stratēģijas uh, šīs parādības apkarošanai. Es piekrītu arī tam, kas tika norādīts uz uh, saikni starp sociālo nodrošināšanu un konkrētu dzimumu. Es gribētu parunāt arī par migrācijas jautājumu kam Plamskons pieskārās. Kas attiecās uz eh, sievietēm, migrantēm? Šeit būtu jārunā arī par eh, situāciju, kad sievietes no vienas puses ir eh, ģimenes loceklis, bet eh, būtiski tiek ietekmētas eh, viņu tiesības, ir īpaši uz darbu, kas noved pie lielākas nabadzības sieviešu vidū. Un tas sasaucās ar kritiku par bezdarbnieku mājasājumniecību trūkumu vai nabadzību. Un tāpat arī jautājums par um, nabadzību strādājošo vidū un kā tas atsaucās uz ģimenēm, kur uh, varbūt ir, teiksim, abas uh, partneri strādājoši, bet ar ļoti zemiem ienākumiem. bet eh, šeit es esmu nedaudz nobežījusies par uh, tiem rāmjiem, ko uzliek noteikti virsraksti, bet ja mēs runājam par sociālo nodrošināšanu un tiesībām uz darbu, tad es domāju, mums šeit ir ko teikt, eh, neiejaucoties sieviešu tiesību komitejas prerogatīvās. Tālāk, ja runājam par pamatiesībām un cilvēktiesībām, kas ietver sevī arī tiesības uz mājokli un pajumti, arī tā ir viena problēma. Tik pieminēta arī veselības aprūpas pieejamība. Dažas no šīm ir tiešām pamatiesības, tādēļ es domāju, ka e, būtu vietā par tām arī runāt šeit. Jotavas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu vispirms pateikties Simers kundzei par viņas darbu. Es drīzāk arī piekrītu saviem kolēģiem, kas gribētu uzlikt, eh, akcentēt eh, sieviešu situāciju. Te vajadzētu būt konkrētiem priekšlikumiem, lai cīnītos pret nabadzību un diskrimināciju. Paš, pat labam Eiropa atrodas ļoti dziļā krīzē un to tā īpaši skar sievietes. Uh, Šī krīze ir izvērtoties par sociālo krīzi. Daudzas dalībvalsts, diemžēl arī mana dalībvalsts, samazina, eh, samazina valsts sektorā strādājušo skaitu, un tur vairumā 80% ir tieši sievietes. Līdz ar to arī uh, nabadzība pieaug, un tāpēc te vajadzētu iekļaut ne tikai tās sievietes, kurām uh, Eh, kurām nav darba, bet arī tās, eh, kurām nav savas pajumts, kas varbūt dzīvo kaut kur pie draugiem vai radiem. 17% ir atšķirības starp sieviešu un vīriešu augu apmēru. Un runājot par bērnu kopšanas pabalstu, uh, te ar vien trūkst eh, valsts, at, valsts atbalsta, piemēram, silītēm vai bērndārziem. Un te vēl arī jāņem vērā sievietes, eh, kas ir vientuļās sievietes, viņām nav eh, nekāda atbalsta, lai kāds varētu pieskatīt viņu bērnus. Un tas atstāja arī slikties paidus viņu bērniem. Un vēl viena lieta. Uh, Eh, kuru Cimers kundze ļoti uzsvēra. Minoritāšu pārstāvušās sievietes, invalīdes, eh, tās ir jo īpaši diskriminētas darba tirgu. Tās ir problēmas, kas nav noliedzams, un tāpēc vajag spērt attiecīgus soļus, lai tās risinātu tuvākajā nākotnē. Jaunajai budžeta struktūrai ir jāiekļauj pasākumi eh, darba vietu radīšanai sievietēm un eh, sociālai garantijai. Tā ir skaitā arī sievietēm laukos, lai tās varētu piedalīties eh, sociālo fondu programmās. Un minoritāšu, pār, minoritātes pārstāvošās sievietes arī jāiedrošina piedalīties eh, mūžilgās izglītības projektos um, līgumi uz neilgu laiku, sieviešu skaita uz neilgu laiku, sievietēm ir īpaši izplatīti, mēs jau par to šeit runājam. Sievietes arvien vairāk kļūt, kļūst par šādu veidu līgumu upuriem, līdz ar to viņas arī nevar attiecīgi rūpēties par saviem bērniem, par savu karjeru, un viņas arī ir lielākās zaudētājs darba tirgu. Es domāju, tāpēc vajadzētu uzsvērt tos pasākums, likumdošanas pasākums un citus, un arī šādā veidā iesniegt grozījumu šai atzinuma projektā. Paldies! Grunī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es uzskatu, ka mums šeit ir iespēja izstrādāt ļoti labu tekstu un tiešām mēģināt vienbalsīgi šeit strādāt, lai panāktu sievietēm kaut ko tādu, lai viņu grūtā situācija uzlabotos. Es domāju, eh, ka te tomēr var runāt par bērnu nabadzību. Elizabet, es piekrītu, ka te viss nebūtu jājauc kopā, bet es domāju, ka bērnu nabadzība 99% gadījumos iziet no sieviešu nabadzības. Es domāju, ka te tiešām ir jārunā par uh, Uh, pirmā un otrā līmeņa izglītības skolās, universitātēs, lai uh, arī karjeras ziņā uh, situācija uzlabotos, jo, protams, tad, ja cilvēki ne, netiek izglītoti, tad viņi atrodas pilnīgā sociālās noslēgtības situācijā. Vienmēr te ir jāiestājas par profesionālo iekļautību un izglītošanos. Uh, Protams, jādomā arī par eh, vienu vecāku ģimenēm, jo strādā tajā laikā, kad eh, vienam pašam jāaudzina arī bērns, protams, ir ļoti grūti un vajadzīgs kāds, kurš to bērnu pieskat. Un es domāju, te jādomā arī par migrantu ģimenēm, man šķiet tas ir ļoti svarīgi, jo mēs tiešām esam daudz runājuši un arvien runājam par romiem. Uh, Taču es konstatēju, ko līdzīgi arī saistībā ar sievietēm un bērniem. Un es ceru, ka mēs šeit varēsim iekļaut šo aspektu attiecībā uz visiem iedzīvot, ne tikai uz romiem. Un runājot par sociālo aizsardzību, protams, tā ir ļoti svarīga. Eh, svarīgi nodrošināt to, kad sievietes strādā un paštaudzina bērnus, lai viņām būtu arī iespēja tomēr nodrošināt, ka kāds pieskat viņu bērnus. Jo ir tādas sievietes, kas nemaz nevar strādāt, tāpēc vien, ka viņas nevar rast nevienu, kas pieskatīt viņu bērnus. Un te ir arī bieži vien jāskatās, kāda ir atlaišanas eh, kārtība. Uh, uzņēmos. Bieži vien netiek ņemts vērā, kāds los gulstas uz sieviešu pleciem. Katrā ziņā liels paldies. Es domāju, mums te ir labs teksts, pie kura strādāt. Paldies. Plumbes kundze grib izteikties, bet eh, ļoti īsi lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, paldies. Vienu minūti es tikai lūdzu uh, izteikties par 14. deklarāciju. 49. deklarācija parakstīt, es gribētu lūgt. Gribētu sacīt, saka priekšstādātāji, pārtaucot iepriekšēju runātāju, uh, to vienošanos ar FAM komiteju par lomu sadalu, to mēs uh, parakstām, jā, bet, bet tagad mēs runājām te, tur par vispārējo. Uh, nabadzības jautājumu, par to, ka sievietes arī netiek iekļauts. Te, protams, daudz būtu sakāms, un mūsu komitējai te ir jāpiedzīvo vilšanās, ir daudz grozījumu, un daudzi te nāks un stāstīs par visām šitām vienzimumu, vienu, vienu vecāku ģimenēm, visām citām problēmām, ar kurām saskars sievieti. Bet man jāsaka, šī situācija nav vienkārši. Tā ir sarežģīta. Es gribētu izmantot šīs debates lai nāktu klajā ar priekšlikumiem, lai mēs padomātu par to, kā mēs labāk varam organizēt pie šī dokumenta Francijā. Liels advokāts, ievērojams sieviešu līdztiesības advokāts Limiks ir daudz strādājis pie tādas klauzulas uh, par, uh, par īpaši problēmas kartām sievietēm. Es domāju, tas ir viens uh, iespēju loks, ka mēs varētu paskatīties, kā mēs varētu organizēties, lai būtu arī iespēja sadarboties ar mūsu referenti. Un lai arī izmantot šīs idejas mūsu debatēs. Uh, eh, Plums kundze, jūs gribat pavisam īsi, bet ne vairāk. Euh, es tikai gribēju jums sacīt priekšsādās kundze, ka es pilnīgi piekrītu jūsu priekšlikumam ļaut iz, uzklausīt Aņī kundzi, kur ar daudziem augstu līmeņa juristiem ir īstenojis ievērojumu darbu pie sieviešu juridiskās stāvokļa 27. dalībvalstīs. Es arī esmu pati ar viņu strādājusi, un es tiešām gribētu viņu uzklausīt. Labi, saka priekšsēdā, mēs to varētu izvirzīt kā institīvu. Lamberts kundze, es jau esmu runājusi. Saka viņa. Jā, jūs gribējāt izteikties? Jā, es domāju, ka jūs devāt. Um, Pl Plumbas kundzei vārdu. Priekšsādātāja kundze, liels paldies par to, ka jūs vēlreiz uh, precizējāt un skaidri parādījāt, ka ir noruna starp uh, divām komitejām rīkoties šādā veidā, un es uh, pieturējos pie šīs norunas. Es uzskatu, ka uh, šīs komitejas kompetenci. Dažas no šīs komitejas locekliem ir arī sieviešu tiesību komitejā. Mēs vienkārši varētu sagatavot arī paši ļoti precīzi ziņojumu par sieviešu nabadzību. Jāteic gan, ka mēs esam citā situācijā, un tas ir tas punkts, kura priekšā mēs pašlaik esam nonākuši. Mums ir jāvienojās, lai mēs vispār varētu turpināt strādāt. Mūsu uzdevums ir ir uh, skatīt um, um, vispārīgos punktus un um, nodot uh, tos uh, sieviešu tiesību komitejai, lai tas tiktu iekļauts uh, viņu ziņojumā bez nobalsošanas. Tas nozīmē, ka sieviešu tiesību komiteja taču nebalsos vēlreiz par mūsu priekšlikumiem, jo par tiem ir nobalsots jau. Vienkārši mēs strādāsim ļoti ciešā sadarbībā. Uh, Pašlaik mums ir iespēja šajā ziņojumā iekļaut vispārīgos jautājumus, bet konkrētos jautājumus par minoritātēm, geogrāfiskajiem jautājumiem, etniskajām minoritātēm, eh, vientuļajām mātēm un tā tālāk. Visas šīs eh, konkrētās situācijas par kurām mēs tik daudz esam runājuši to iekļaut ziņojumā sieviešu tiesību komitei. Protams, ka mums tā ir uh, ne, nedaudz sarežģīta situācija, jo mēs taču uh, uzskatām, ka mēs uh, ļoti labi zinām, kam ir jābūt šajā ziņojumā. Es varu tam visam piekrist, un principā es vislabprātāk to darītu pati. Es domāju, ka mēs varam um, sagatavot ļoti daudz grozījumu. Tomēr mums ir jāsagatavo, jā, jānodrošina, lai būtu līdzsvars. Mēs gatavojam tikai vispārīgos jautājumus, un um, es nedomāju, ka mēs kā nodarbinātības komiteja būtu pārāk uh, stulbi, lai varētu to izdarīt. Uh, Mēs sadarbojamies ar Sieviešu tiesību komiteju, mēs iesniedzam ļoti specifiskus priekšlikumus, bet arī visaptverošus. Un mēs taču zinām, ka šis ziņojums ir jāpieņem parlamenta plenārsēdē. Tātad tas būs Eiropas parlamenta ziņojums. Tāpēc es lūgtu kolēģus pašlaik um, neiedziļināties absolūti visās, visos sīkumos, kas, protams, ir nepieciešami, arī runājot par cilvēktiesībām. Lambertes kundze jau sacīja, bet es gribētu vēlreiz uzsvert, ka es uzskatu, uh, ka mm, nabadzība un sociālā izstumtība ir jās, jāskat arī no cilvēktiesību perspektīvas. Mēs vienmēr esam sacījuši, ka mums ir jā, jāskatās no holistiskas pieejas, kad mēs runājam par nabadzību un sociālo atstumšanu. Tieši tāpēc mums šeit nav jāsaka, ka mēs vēlamies individuālas prasības pret sociālo sistēmu, ja tiek runāts par vispārējām lietām. Uh, tieši mm, at attiecībā uz uh, sieviešu pieeju tīram ūdenim, um, enerģijai, kuru cilvēks var atļauties, um, transportam. Jā, tas viss ir nepieciešams, tāpēc es šo sasaisti ar cilvēktiesībām uzskatu par ārkārtīgi svarību, svarīgu. Runājot par subsidiaritāti, mm, principu izveidu noteikšanā Es domāju, mēs esam pie, piedzīvojuši, kas notiek tad, ja netiek izstrādāti vienoti kritēriji, kas tiek piemēroti visās dalību valstīs. Es pateicos jums par jūsu komentāriem, un es ceru, ka mums būs tā labā grība kopīgiem, svēt, kopīgiem spēkiem m, mm, izstrādāt m, ziņojumu kopā ar Sieviešu tiesību komiteju. Paldies! tiešām nekas neļauj, nekas mums neliedz mūsu komitejas vārdā e, iesniegt grozījumus tieši sieviešu tiesību komitejai. Tā būtu pareiza rīcības schēma. Tā, tad līdz 6. E, oktobrim 18. var iesniegt grozījums un 8. novembrī mēs par to balsosim un 9. un 20. 9. 30. novembrī FAM komiteja par to izteiksies. Tātad ar to mēs esam izsmēluši savu pašreizējus darba kārtības punktus. Es gribētu dot vārdu Alessandru Sarkasa kungam, jo aizvakar viņam bija sarunas par uh, vienoto licenci, un es uzskatu, ka viņš mums varētu pastāstīt par šo sarunu gaitu ar, ar padomi. Lūdzu, Sarkas eh, kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs Konze. Es gribētu lūgt trīs minūtes, lai parunātu par trim lietām. Vispirms pastāstīt par to, kas notika, norādīt uz to, kādas ir problēmas uz šo brīdi, un pastāstīt kolēģiem par to, kas notiks turpmākajās nedēļās. Tātad, kas notika. 15. septembrī mums bija neformālais eh, trialogs, kur tātad piedalījās komisija eh, un Liba komiteja un padomas pārstāvi bija tur, nu, un es arī biju. 28. septembrī es tikos ar referentiem, kuriem es ļoti skaidri izklāstīju, kāda ir esošā situācija. Uh, Liba komiteja balsoja par savu ziņojumu, lai sasniegtu šo noslēguma fāzi. Šis konkrētais ziņojums kur iet runa par vienoto atļauju, attiecās arī uz mūsu kompetenci, bet otrā ziņojuma daļa runā par darba ņēmēju sociālajām un darba tiesībām trešajās valstīs. Un tas ir mūsu pienākums. Pastāv risks, ka e, šajā direktīvā tiks aizmirsts princips par vienlīdzīgu attieksmi un ka galvenā uzmanība tiks pievērsta direktīvai par vienoto atļauju, neņemot vērā šīs sociālās tiesības tiesības un tiesības uz darbu. Šī gadījumā Libe ir vadošā komiteja šī jautājuma virzīšanā. Un tādēļ komiteja, Liba komiteja ir aicinājusi izvērst šīs debatas. Liba komitejai nav nekādu problēmu dabūt cauri šo ziņojumu pirmajam lasījumam. Arī mēs to vēlamies, tomēr ir svarīgi jautājumi, kas ir jāatrisina, un divas no tām es jau pieminēju. Uh, Citiem vārdiem sakot, tās ir uh, problēmas, kas mums ir jārisina ar komisiju, bet uh, to var atrisināt. Bet, kā es teicu, uh, divas galvenās lietas, kas mūs uztrauc, ir sociālā, tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Mēs balsosim par Lamberta ziņojumu, kurā ir norādīts, ka darba ņēmējiem no trešajām valstīm ir eh, visas tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Un eh, ir atcelti pat tie ierobežojumi, kas līdz šim pastāvēja. Piemēram, viņi var brīvi pārvietoties no Itālijas uz Spāniju, no Spānijas uz Vāciju, tātad šeit nav nekādu ierobežojumu. Citiem vārdiem sakot, mēs uh, esam atcēluši visus šos ierobežojumus attiecībā uz darbņēmiem trešajām valstīm. Tomēr direktīvā ir normas, eh, kas paredz zināms ierobežojums sociālajā nodrošināšanā. Tas ir, ka šie trešo valstu personas nevar izmantot pilnā mērā tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Un mēs gribētu, lai padomi akceptētu, ka tas ir jautājums, kas ir slēgts un ka mēs nodrošināsim vienlīdzīgu attieksmi pret trešo valstu pilsoņiem, kas ir darba ņēmēji Eiropas Savienībā. Mēs nevaram pieļaut atkāpšanos jautājumos, par kuriem lēmums jau ir ticis pieņemts. Tālāk ir jautājums par tiem darbņēmējiem, uz kuriem attiecās direktīva uh, par darba ņēmēju nosūtīšanu uz citām valstīm, šī postings directive. Šeit pastāv bažas par to, ka Uz viņiem tiks attiecināta nacionālā likumdošana, nevis šī direktīva. Tas ir, ka šī direktīva neatieksies uz eh, šo nosūtīto darbinieku sociālās nodrošināšanas tiesībām, sociāla nodrošinājuma tiesībām. Komisija mūs izprot un atbalsta, bet eh, padome ir noskaņota savādāk. Piektdien, pulkstens 12. mēs saņēmsim atzinumu par to, un turpmākajās divās nedēļās mēs turpināsim šo neformālo trialogu ar komisiju un padomi, lai redzētu, vai varam sagatavot šo projektu pirmajam lasījumam. Jo Eiropai šī ir ļoti svarīga direktīva, es to gribētu pasvītrot, un varbūt ir nepieciešams nepieciešams atvēlēt vairāk laika, lai rūpīgi izdiskutētu um, visus šīs direktīvas tiesiskos aspektus. Jo mums tas ir jāskata ļoti rūpīgi, ņemot vērā gan ksenofobijas, gan rasisma aspektus, lai arī tiek izdarīts zināms sviediens attiecībā uz vienotās atļaujas sagatavošanu Tas notiek ļoti delikātā brīdī Eiropai. Un, un mums ir rūpīgi jāizvērtē, kā mēs izturamies pret cilvēkiem no trešajām valstīm Eiropā lai viņi varētu no sociālās nodrošināšanas sistēmas saņemt to, kas viņiem pienāks. Paldies! Euh, Paldies! Referentkungs, mēs nosūtīsim uh, vēstuli komisijai ar šiem jautājumiem, un jums ir taisnība norādīt to, cik šie jautājumi ir svarīgi, ņemot vērā pašreizējo situāciju. Es domāju, ka pamatojas uz jūsu paziņojumu, mēs eh, paziņosim termiņu mūsu reakcijai. Līdz ar to mēs beigsim mūsu darba kārtību kārtību šo darbu kārtības punktu. Un tagad es gribētu sveikt eh, komisāru Lāslo Andoru mūsu vidū. Viņam jau ir bija jāsniedz, eh, zinām, paziņojumi ārpus šīs telpas, līdz mēs eh, varētu viņu šeit aicināt mūsu vidū. Tas skaidrs, ka komisāram ir dažas svarīgas lietas mums sakāms par uh, Eh, viņa kompetencē esošo lietu darba programmu. Esiet sveicināts, komisāra kungs, saka priekšsēdētāji. Jūs jau vakar bijāt mūsu vidū citā kontekstā, kad bija uh, uzklausīšana Lībe komitejā. Jūs runājat par Romu situāciju. Es gribētu ierosināt, uh, lai šodien mēs sākam mūsu diskusijas un jūsu prezent, lai jūs mums pastāstītu par uh, jūsu darba programmu 2011. gadā. Protams, ka jūs ļoti labi jau pazīstat savas pilnvaras tagad un savu darbu apjomu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Patiešām mums jau vakar bija tikšanās, kas priekš manis bija ļoti noderīga, lai izprastu parlamentā valdošo viedokli attiecībā uz Romu tautības pārstāvjiem un Tas, protams, ir viens no elementiem manā darba programmā, bet tajā pat laikā es uh, varu saīsināt uh, savu ievadu uzrunu. Es gribētu norādīt, ka, protams, vēl ir ļoti daudz apspriežama, jo, kā jau uh, prezidents eh, norādīja savā uzrunā pirms pāris nedēļām Strasbūrā, mēs saprotam, ka šis ir laiks, kad izaugsme un eh, jauna darba vietu radīšana ir eh, jāuzlabo un jāpastiprina, un mans pienākums kā komisāram atbildīgam par šīm lietām ir to nodrošināt. Šīs dienas sanāksme ļoti svarīga arī no tāda viedokļa, lai parādītu mūsu apņēmību. Um, stiprināt eh, ciešākas sadarbības saiknes starp mūsu institūcijām. Es saprotu, ka jūs noteikti gribat apspriest arī citus aktuālus jautājumus, ne tikai manu darba programmu, bet arī vakardienas demonstrāciju, kas eh, atgādināja mums par mūsu pienākumiem un deva vielu pārdomām. Tādēļ es eh, arī to komentēšu šodien, kaut arī es jau vakar nācu klajā ar paziņojumu attiecībā uz šo demonstrāciju, bet es gribētu norādīt, ka tas vēlreiz pasvītro uh, nepieciešamību pēc atvērta sociālā dialoga Eiropā, kas ir būtiska Eiropas sociālā modeļa sastāvdaļa. Mūsu priekšā izvirzās divi galvenie izaicinājumi. Vispirms mums ir jārisina tūlītējās problēmas, lai veiksmīgi izietu no krīzes un konkrēti uzlabotu nodarbinātības iespējas un risinātu sociālās problēmas, bet tajā pat laikā mūsu priekšā izvirzās arī ilgtermiņa problēmas un mēķi. Tas ir saistīti ar klimata izmaiņām, globalizāciju, sabiedrības novecošanos, un tas, eh, protams, radīs tālajošas struktūrāls pārmaiņas, kas mums ir jāanalizē un jāparedz tādējādi arī izplānojot eh, savus eh, pasākums, lai pielāgotos šīm situācijas izmaiņām. Lai procesu kontrolētu, mums ir jārīkojas eh, pozitīvi un jāizmaina savus darba tirgus kā arī jāmodificē sociālās aizsardzības sistēmas. Tādēļ esam izstrādājuši jaunu stratēģiju Eiropai 2020. gadam kas veido politikas ietvaru mūsu rīcībai. Nodarbinātība un sociālā politika e, šeit spēlē tādu dominējošo lomu. 2011. gada komisijas darba programma galvenokārt iezīmē pasākumu, lai atbalstītu šo 2020. gada stratēģiju. Un e, es e, savā darba programmā redzu trīs galvenās prioritātes. Pirmkārt, nodrošināt, lai izaugsme Izaugsmas rezultātā tiktu radītas jauna darba vietas un tiktu atbalstītas maz aizsargātās pilsoņu grupas. Tieši tādēļ 2020. gada stratēģija iezīmē veselu rindu galvenos mērķus un vadošās iniciatīvas. Un šeit uh, sociālā politika spēlē svarīgu mērķi. Uh, viens no galvenajiem mērķiem attiecās uz nodarbinātību, otrs uz nabadzību un sociālo izstumtību. Un tas ir tāds vēsturisks lūzumpunkts. Eh, sekojot eh, šai vadošai iniciatīvai Youth on the Move, kas tika pasludināta 15. septembrī, eh, prioritāte te ir jauno cilvēku izglītība, viņu eh, nodarbspējas uzlabošana un darba vietu radīšana viņiem. Gada beigās es nākšu klajā ar jaunu darba kārtību, jaunu prasmju māku un darba vietu veidošanā. Šeit būtiski nozīme tiek piešķirt flexicurity pasākumiem, tāpat arī pārēja uz ekonomiku eh, ar mazākām eh, CO2 emisijām un Es arī nākšu klajā ar Eiropas Savienības platformu uh, nabadzības un izstumtības mazināšanai Eiropā. Turpmāk uh, mēs uh, nākamajā gadā turpināsim strādāt pie tā, lai turpinātu cīnīties pret nabadzību un sociālo izstumtību. Nākamajā mēnesī komisija nāks klajā ar savām pirmajām idejām attiecībā uz budžeta pārskatīšanu. Mūsu mērķis ir uzsākt debatas par likumdošanas priekšlikumiem, uh, turpmākajam daudzgadu finanšu ietveram, ar ko mēs iepazīstināsim nākamā gada otrajā ceturksnī. Izdevumiem ir jāatspoguļo galvenās problēmas un izaicinājumi, kas izvirzās Eiropas Savienībai turpinot sasniegt Eiropas 2020. gada stratēģijas galvenos mērķus. Tas nozīmē novirziet naudas līdzekļus tur, kur iespējams iegūt vislielāko pievienoto vērtību. Mūsu galvenais instruments ir Eiropas sociālais fonds. Tam ir jāturpina pildīt Tā uzdevums ir jāatbalsta nodarbinātība un sociālā iekļaušana, bet es uzskatu, ka šeit ir iespējami uzlabojumi. Mums ir jāraugās, lai šis fonds uh, tiktu rūpīgi saskaņots un koordinēts ar Eiropas 2020. gada stratēģiju. Mums ir jāizstrādā sistēma, lai šis uh, fonds būtu vairāk uz rezultātu orientēts, un es uzskatu, ka tam ir jākļūst redzamākam un atpazīstamākam Eiropas Savienības līmenī. Nākamajā nedēļā es labprāt uzstāšos uh, pēc jūsu lūguma um, plenārsesijā. sesijā lai runātu par to. Es esmu redzējis arī jūsu komitejas sagatavotu rezolūcijas projektu, un es varu teikt, ka man ir liels prieks redzēt, ka uh, mūsu analīze un secinājumi par uh, svarīgākajiem jautājumiem sakrīt. Eiropas Savienības globalizācijas pielāgošanās fonds ir spēlējis ļoti svarīgu lomu, lai reaģētu uz krīzi. Kā jūs zinat, tas ir vēl viens fonds, kas ir ļoti cieši saistīts ar Eiropas sociālo fondu. 2009. gadā mēs paplašinājām intervenciju aptvērumu, lai mēs varētu atbalstīt tos cilvēkus, kas zaudējuši darbu krīzes rezultātā. Pieteikumu skaita pieaugums tikai parāda to, cik ļoti šāds atbalsts ir nepieciešams. Nākamajā gadā es ierosināšu pap pagarināt šos ar krīzi saistītos izņēmums līdz 2013. gadām, kur sākotnējais termiņš beidz 2011. gada beigās. Tāpat es nākšu klajā ar jaunu globalizācijas pielāgošanas fondu pēc 2013. gada, kas ir balstīts uz efektīvākiem realizācijas mehānismiem, lai šie līdzekļi nonāktu pie darbu zaudējušajiem ātrāk. Man nākamā prioritāte ir saistīta ar ekonomikas un sociālajām sekām, ko rada uh, sabiedrības novecošanās. Tam ir tālajošas sekas, it īpaši tas ietekmē mūsu darba spēku, veselību, ilgtermiņu veselības aprūpu un pensiju sistēmas. Zaļā grāmata par pensiju schēmu, ar kur mēs iepazīstinājām jūlijā, uzjundīja debatas Eiropas Savienības līmenī par mūsu pensiju sistēmu nākotni. Komisijai ir svarīgi, lai pensiju ilgtspējas un atbilstības jautājums uh, būtu iekļauts politiķu darba kārtībā, lai mēs varētu redzēt, kā atrisināt šo izaicinājumu, kas ir sarežģīts un saistīts ar paudžu solidaritāti. Un tas ir laiks, kad spiediens uz valstu budžetiem arvien pieaug. Es labprāt uzklausītu jūsu viedokli par šo jautājumu. Tad, kad konsultāciju process būs beidzies, mums būs ļoti rūpīgi jāpārdomā par to, kādi būs nākamie pasākumi, jo es redzu, ka ir nepieciešams um, aptverošāks um, darbs, lai nāktu klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Trešā prioritāte attiecās uz darba ņēmē tiesībām kā pilsoņu tiesībām. Šeit es gribētu norādīt, ka jautājums par Romu minoritāti uh, saglabāsies komisijas eh, darba eh, eh, kārtības augstaļā. Un es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tādi ir par Romu sociālo iekļaušanu Eiropā. Godātie deputāti, pirms es beidzu savu uzrunu, es gribētu pateikt pāris, darbus, pāris jautājumus par mūsu darbu piesošās likumdošanas pārskatīšanu. Uh, kas ir domāti, lai nodrošinātu šīs likumdošanas efektīvu piemērošanu. Viena no šīm jomām ir darba likumdošana, un es domāju, tas jūs jo īpaši interesē. Tātad pirmkārt direktīva par darba laiku. Pēdējais mēģinājums pārskatīt esošo likumdošanu uh, noslēdzās neveiksmī. Kā jūs zinat, no komisijas viedokļa raugoties politiski vai juridiski tas nav pieņemami Un tā nav situācija, kas varētu turpināties ilgi. Barozo kungs ir paudz apņēmību šai sakarā, un mēs turpināsim pie tā strādāt. Mums ir nepieciešama pilnīgi jauna pieeja darba laika direktīvai Eiropas Savienības līmenī. Mums ir jāņem vērā. Uh, tas, kā ir izmainījies nodarbinātības mo modelis, tāpat arī jāņem vērā tehnoloģija attīstība. Mums ir ļoti rūpīgi jāsagatavojas šim jaunajam likumdošanas priekšlikumam, un novembrī mēs sāksim otro konsultāciju fāzi ar sociālajiem partneriem. Tajā pat laikā mēs nāksim klajā ar ziņojumu par direktīvas īstenošanu un pētījumu par darba laika noteikumu ietekmi uz uh, sociāliem aspektiem un ekonomiku. Es darīšu visu, lai jaunais priekšlikums būtu gatavs 2011. gada pirmajā pusē un lai šis risinājums būtu pieņemams visiem. Nākamā tikpat komplicētā likumdošana ir direktīva par nosūtītajiem darbiniekiem. Šeit mēs saskaramies ar divām problēmām. Vispirms tās ir problēmas, kas saistītas ar direktīvas ieviešanu un piemērošanu. Otrukārt, tā ir nepieciešamība atrast pareizo līdzsvaru starp darba ņēmēju pamatiesībām un iekšējā tirgus normām. Komisija patreiz domā par to, kā varētu izskatīties šis priekšlikums gan pēc formas, gan pēc būtības. Ir ļoti svarīgi konsultēties ar pēc iespējas vairāk iesaistītajām pusēm, ieskaitot Eiropas parlamentu, Eiropas sociālos partnerus, pirms mēs sagatavojam šo likumdošanas priekšlikumu. Tomēr tas nenotiks ātrāk kā 2011. gada pēdējā ceturksnī. Godātie deputāti, es atbalstu spēcīgu sociālo dimensiju Eiropas Savienības rīcību politiku kontekstā, un tas arī nosaka visu manu rīcību, jo galu beigās mūsu politika nenozīmē žonglēšanu abstraktām idejām Tas nozīmē reaģēt uz mūsu pilsoņu iecerēm, uz uh, to, lai likvidētu ciešanas, ar ko saskars mūsu iedzīvotāji ekonomiskās krīzes rezultātā. Un te iet runa par darba ņēmējiem, kuri baidās no atlaišanas vai kuri jau ir zaudējuši savu darbu, Te iet runa par jauniem cilvēkiem, kas nespēja atrast darbus un kam ir ļoti mazas izredzes attīstīt savu karjeru. Te iet runa par veciem cilvēkiem, kas tuvojas pensionēšanās vecumam, kad nobežījušies par savām pensijām. Es domāju, jūs esat viensprāts ar mani, ka mums ir jādara viss, lai uzlabotu šo cilvēku stāvokli kopā. Un es labprāt uzklausīšu jūs idejas un priekšlikums par to. Paldies! Merci, monsieur le commissaire. Paldies, komisāra kungs, saka priekšsādātāji. Jums ir daudz panākumu, jo neatkarīgi no tām diskusijām, kas jums bijušas iepriekš, ir veseli 16 kolēģi, kas grib izteikties. Tātad mēs izmantosim tos noteikumus, kas ļauj katram izteikties, bet pirms es dodu vārdu viņiem, es gribētu sacīt, ka runājot par šo zaļo grāmatu par pensionēšanos, Mēs vēlamies eh, rīkoties tāpat kā visi citi, tātad ierobežot, ievērot šo te publisko debašu termiņu. Mums, jums būs parlamenta rezolūcija pēc mūsu 2011. gada februāra plenāras sesijas. Tātad lūdzu iekļaujiet šo datumu jūsu darba grafikā. Vispirms dar, eh, vārds koordinatoriem uz trijām minūtēm, un pēc tam tad mēs uzklausīsim citus runātāju. Orī kungs, pēc tam sarkas kungs. Paldies, priekšstādātājs kundze. Paldies. Érdeklődéssel is nagy örömmel hallottam azt, hallgattam azt, amit biztos úr. Paldies arī komisāram. Es ar lielu interesi klausījos viņa vārdos. Es uzskatu, ka mēs esam uz tā paša frekvenču viļņa šeit nodarbinātības komitejā. Viņa runa bija pavisam skaidra, bet es gribētu uzdot dažus jautājumus. Pirmais jautājums. Šis uh, pensionēšanās kalendārs. Mēs gribētu zināt, mēs gribētu panākt ilgāku laiku konsultācijām, pārunām. Ir gaidāms arī konferences, un tāpēc, ja būtu iespējams pagarināt šo termiņu, tas varētu tikai bagātināt šo procesu vakar. Bija debates par Romu situāciju Un es varu to tikai uzteikt, jo beidzot mēs uh, sākām meklēt Eiropas līmeņa risinājumu. Tātad gan Eiropas komisija, gan mēs paši parlaments gribam tā iekļauties. Bet uh, monitorings, ja novērēš, novā, novērtēšana vēl ar vienu nav pietiekama augstā līmenī. Mēs gribētu zināt, kāds uh, bijis mūsu centienu rezultāts. Es ceru, ka runājot par šo darbā nosūtīšanas direktīvu, būs tādi piedāvājumi, kas apmierinās visas vajadzības. Ja esmu pareizi sapratis, Šogad elektromagnētiskais risinājums jau tiks iekļauts darba kārtībā. Datumi ir skaidri, nu tas arī apmēram ir viss, ko es gribēju sacīt no savas puses. Es ceru, ka mūsu sadarbība būs auglīga, tāpat kā līdz šim. Paldies, ar priekšstādāju Sarkašas kungam, vārds tad Harkins kundzei. Es tikai gribētu sacīt komisāram, ka koordinātori ir runājuši par konsultāciju kalendāru saistībā ar zaļo grāmatu par pensijām. Mums nevajadzētu eh, pārlikt šo te konsultāciju termiņu tādu, kā to ir paredzējis eh, komisija. Mēs tikai gribam sacīt, ka mēs izmantosim savu laiku, un uh, mūsu laiks nevienmēr ir saistīts ar uh, sabiedrisko apspriešanu. Es domāju, ka uh, komisārs to ļoti labi saprot. Sarkas kungs un tad Arkins kundze. Paldies, priekšstādātājs kundze. Liels paldies arī komisāra kungs. Es uh, mēģināšu trijās minūtēs pasniegt trīs idejas. Vispirms. Uh, man izskatās, ka uh, tas, ko jūs šodien darījāt, ir ārkārtīgi mm, labi, jo jūs runājāt par aktuāliem jautājumiem, kas uztrauc Eiropas pilsoņus. Um, protams, ka Mm, viņi, viņus interesē ne tikai jūsu darba plāns un ne tas, ko komisija dara, bet um, mūs uztrauc arī tas, ko cilvēki saka uz ielām. Mēs taču vakardien redzējām šo demonstrāciju. Es uh, vēlējos, lai darbs uh, kļūtu intensīvāks un lai Eiropas pilsoņi beidzot redzētu, ka Eiropas uh, komisija kaut ko dara. Šeit mēs runājam gan par um, Romu problēmu, gan par bezdarbu. Un, um, Tāpēc es ceru, ka jums ir līdzīga, līdzīga aktuālā, aktuālie temati kā cilvēkiem uz ielas. Es gribēju tagad nedaudz izteikties arī par darba laika direktīvu. Parlaments šeit bija ārkārtīgi atvērts un mēģināja atrast veidus, kā novērst uh, šo blokādi. blokādi. Parlaments um, tomēr vienmēr lēma par to, ka šeit um, nevajag paredzēt um, stīvus kritērijus, uh, šeit ir runa par ēlas drošību. Uh, Runājot par LS drošību, ja mēs vēlamies, eh, lai padome nebloķētu šo risina, risinājumu, tad eh, mēs. Um, Mums ir jāpatur prātā, ka ir nepieciešams līdzsvars starp uh, eh, LS drošību un uh, konkrētiem rādītājiem. Un uh, visbeidzot, mans trešais komentārs, kurš uh, man interesē arī visvairāk. Uh, Jūs runājāt te par um, slazdiem, kuros mēs varam iekrist. Tomēr tas uh, īsti nesaskan ar jūsu un citu komisāru darbu. Eiropa pieņem lēmumus uh, ne jau vienbalsīgi. Mēs redzam, ka padomē aizvien uh, tiek atrastas jaunas eh, vienošanās eh, dalību valstu starpā, un Eiropa šeit nerunā vienā balsī. Ekofin padome eh, vienmēr, ekofin lēmumi vienmēr ir svarīgāki nekā ekosok, un es uzskatu, ka šeit nav līdzsvara. Tā ir tā būtiskā problēma, ko norādīja demonstrētāji vakardien uz ielas vai tad jūs nevarat tiešām izmantot jaunā līguma devīto pantu, lai uzsvērtu šo dimensiju? To jūs varat pateikt arī eh, saviem kolēģiem, un tam būtu jāatspoguļojās arī padomas darba kārtībā, ne tikai jūsējā. Es eh, pateicos jums, ka jūs esat eh, iekļāvis šo horizontālo dimensiju savā darba kārtībā, bet tam vajadzētu notikt arī padomē Harkins kundze un tad Lambertas kundze. Paldies, priekšsēdētājs Kondze. Arī man bija liels prieks dzirdēt to, ko jūs teicāt šorīt no rīta, un jūs runājāt par uh, atbildi uz uh, vakardienas demonstrāciju par to, ko no mums sagaida mūsu līdzpilsoņi, bet es gribēju tikai norādīt uz vienu problēmu, ka mēs varam apsolīt tikai to, ko mēs varam izpildīt, un tad mēs to arī izpildām. Jūs domājat, tas ir ļoti svarīgi rīkojoties Eiropas Savienības līmenī. Šī sasaiste ar cilvēku ikdienas reālo dzīvi. Viņi raugās uz saviem politiķiem, uz institūcijām un gaida, ka tie uzlabos situāciju un nav nekā sliktāka, kā pievilt viņu cerības. Man ir liels prieks redzēt, ka jūs uh, sasaistat Eiropas sociālo fondu ar Eiropas 2020. gada stratēģiju, un es atceros, ka mēs centāmies uh, īrijā uh, um, cilvēkus pierunāt balsot par Lisabonas līgumu, un tad mēs teicām, ka viņiem būs vairāk jaunu un labu darbvietu, un tagad viņi vaicā, kur ir šīs darbvietas. Es domāju, mums ir jāparāda mūsu pilsoņiem, kā šīs uh, Eiropas Savienības lietas darbojas mūsu cilvēku interesēs. Un man ir liels prieks dzirdēt, ka jūs teicāt, ka jūs pagarināsiet Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu līdz 2013. gadam un ka uh, ir svarīgi mācīties no tā, kas ir noticis un uzlabot turpmāko rīcību. Viens jautājums jums, komisāra kungs. Jūs runājāt par ilgtermiņa aprūpi, jūs pieminējāt arī pensijas, bet jūs neko neteicāt uh, par eh, šo ilgtermiņa aprūpi eh, novecošanās kontekstā. Tāpat jūs eh, runājāt par likumdošanas pārskatīšanu, esošās piemērošanu, jo, kā es teicu, tas ietekmē cilvēku dzīvi, un es piekrītu Sarkaskongām, ka ir jāatrod līdzsvers starp darba ņēmēju pamatiesībām un iekšējā tirgus pamatbrīvībām. Jūs runājāt par 9. panta piesaukšanu. Darba ņēmēji nesasaista iekšējā tirgus pamatbrīvības ar šo Lisabonas līgumu, bet viņi redz savas tiesības un grib, lai tās tiktu ievērotas. Un visbeidzot, es piekrītu tam, ko jūs teicāt par Roma tautības cilvēkiem, jo mums ir aizsargājot viņu tiesības, jāaizsargā savējās. Protams, būs priekšā ir daudz izaicinājumu, bet es labprāt strādāšu ar jums kopā. Paldies! Lamberts kundze, tad Simers kundze. Paldies priekšsēdētājs kundze un paldies arī komisāram par uh, prezentāciju. Man ir jāatzīst, ka es apbrīnoju jūsu optimismu uh, par eh, risinājumu atrašanu darba laika eh, direktīvas kontekstā. Man ir tiešām liels prieks redzēt, ka parādās jauni priekšlikumi attiecībā uz jaunām darba vietām un uz eh, um, samazināt oglekļu emisiju ekonomikas attīstību. Tālāk jautājums par dažādiem nodarbinātības veidiem. Uh, Eh, šeit šķiet esam nobežījušies par šīm izplūdušajām robežām attiecībā uz darba laiku, kad iet runa vainu par to, ka cilvēki strādā mājās, un tad eh, darba devēji uzskata, ka šie cilvēki strādājot mājās ir pieejami jebkurā laikā, jebkurā brīdī, izmantojot jaunās tehnoloģijas eh, jautājums, ko lūdzu uzdot viens no maniem kolēģiem, kurš nevarēja šodien būt klāt, par paternitātes Uh, atvaļinājumu. Mēs zinām par šo darba laika direktīvu, darba ņēmē direktīvu, un Redings kundze uzskata, ka uh, paternitātes atvaļinājumam uh, nav īstā vieta likumdošanā, kur iet runa par maternitātes atvaļinājumu. Bet es gribētu zināt, vai komisija sagatavos jaunu priekšlikumu attiecībā uz apmaksātu tēvu atvaļinājumu. Jo Par to patreiz ir izvērsās diskusijas maternitātes atvaļinājuma direktīva sakarā. Tālāk jautājums par sociālās politikas šo darba kārtību, kā tā iekļausies Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijā, parādoties arī šai jaunajai platformai par cīņu pret nabadzību, bet tas nav tikai par to, jo te iet runa arī par nediskrimināciju, un mēs ļoti gribētu to redzēt, iekļaut arī šajā dimensijā. Bet, protams, ir arī e, citi likumdošanas akti, kas skar darba tirgu, kur būtu arī jādomā par nediskriminācijas ievērošanu. Tālāk runājam par sociālās politikas darba kārtību, kā jau tika iekļauts rekomendācijās par aktīvu iekļaušanu darba tirgu, iet runa par kvalitatīviem publiskajiem pakalpojumiem, un mēs gribētu zināt, kā jūs kā komisārs šī jomā strādāsiet ar citiem komisāriem lai panāktu progresu jautājumā par kvalitatīviem publiskajiem pakāpojumiem, kas varētu nodrošināt efektīvu sociālo kohēziju. Tīmers kundze un pēc tam uh, komisārs varēs atbildēt uz jautājumiem. Jā, paldies! Es uh, gribētu uzreiz uh, sākt ar uh, Oģīna Ambatas, la, uh, lam, Džīnas Lambertas um, pieminētajiem aspektiem un um, mēģinātu uh, Man izbrīna arī tas, ka šeit um, tiek runāts par uh, paternitātes atvaļinājumu. Es, uh, ja es pareizi saprotu, tas um, saistīts ar Barozo kunga paziņojumu, kurš sacīja, ka ir mainījušies laiki un uh, darba laika direktīvā būtu jāpiemērojas um, laika garam. Tas, protams, ir labi, jo mēs redzam, ka darba produktivitāte ir mainījusies un uh, mēs. Uh, redzam, ka ar šādu e, direktīvu notiek e, mēģinājumi e, regulēt darba laiku. Es gribēju runāt šeit par trim punktiem. Vispirms gribēju jautāt par pamatiesību hārtu. Jūs esat nodarbinātības un sociālo lietu komisārs, un es sagaidītu, ka jūs pievērstos arī šim jautājumam, jo uh, šajā hartā ir minēti ļoti daudzi punkti, kas attiecās sociālajām tiesībām, un daži no. Mēs zinām, ka dažas valstis atsevišķas pantus līdz šim vēl nav ratificējušas. Man interesē, cik lielā mērā jūs ar pārējiem, komentā, pārējiem komisāriem darbojaties šajā jomā, lai aktivizētu šo tēmu, padarītu, aktu, aktualizētu šo tēmu un panāktu ratifikāciju. Uh, Runājot par um, sociālās iekļaušanas uh, stratēģiju, kur jūs vēlaties panākt līdz gada beigām, man būtu svarīgi, lai šis process būtu kas vairāk nekā tikai kampaņa un um, lai tajā tiktu iekļauts mērķis ar piemērotiem instrumentiem Eiropas Savienības līmenī panākt pamatiesību ievērošanu atsevišķās dalību valstīs. Šeit es redzu sadarbību, sadarbības problēmu starp um, komisāriem, kas at, ar, starp, ar komisāru, kas atbild par enerģijas um, jomu, runājot par CO2 izmesu, izmešu samazināšanu, par mājokļu renovāciju, kas vērstos to, lai samazinātu apkuras izmaksas un tā tālāk. Š, mēs redzam, ka šīs izmaksas tiek iekļautas īres cenā un tās pieaug arī veciem cilvēkiem. Tie ir aktuāli šīs dienas darba kārtības jautājumi. Es gribētu zināt, kāda sadarbība notiek komisāru līmenī šeit. Cimeris kundze, jūs esat pārsniegus trīs minūtes un eh, runātājai tiek izslēgts mikrofons. Cimeris kundze, jums vairs nebija runas laika. laika. Komisāra kungs, jums ir iespēja tagad atbildēt, mums vēl ir desmit jautājumi pēc tam. Eh, būtu labi, ja jūs nepārsniegtu savu laiku. Jā, paldies. Es mēģināšu atbildēt uz lielāko daļu no izvirzītajiem jautājumiem. Tad, kas attiecās uz konsultācijām par pensiju sistēmām, es negribētu pagarināt oficiālo termiņu, kas ir 15. novembris, bet es varu garantēt, ka parlamenta balss tiks uzklausīta. Ja tas neiesniegsies uh, tālāk nākamajā gadā nekā to minēja priekšsēdētājs kundze savā ievadā, tad mēs noteikti varam garantēt, ka parlamenta viedoklis noteikti tiks ņemts vērā, tad, kad sāksim mm, gatavošanos mm, izvērtēšanai un tiks sagatavota eventuāli baltā grāmata, bet visticamāk tas sāksies, darbs pie tās sāksies tikai nākamā gada otrajā ceturksnī, un tādēļ varam strādāt eh, arī ņemot vērā šo provizorisko uh, Uh, grafiku un tad noteikti ņemsim vērā jūs teikto. Bet, kā es teicu, oficiālajām termiņām ir jāsaglabājas neskartam, jo visi pārējie iesaistītie eksperti, lobiju grupas, um, atsevišķi individu un grupas, tātad iesūtīs mums savas atbildes līdz 15. novembrim, lai mēs varētu visu šo procesu kontrolēt. Un šeit es gribētu norādīt, ka 29 oktobra konferenci, ko org komisija organizē par zaļo grāmatu. Mēs labprāt aicinām jūs kopā ar referentiem piedalīties tajā. Un es domāju, ka mums izvērtīsies ļoti eh, vērtīgs dialogs. Es izmantošu šo iespēju, lai pieminētu Uh, dažus jautājumus, kas saistīti ar darba drošību un veselību un nepieciešamo likumdošanas pārskatīšanu. Vakar man bija iespēja tikties ar atsevišķiem parlamentu deputātiem un citām ieinteresētajām pusēm šajā ēkā, un es varu apstiprināt, ka līdz gada beigām mēs sagatavosim likumdošanas priekšlikumu, pēc tam kad būs pabeigts ietekmes izvērtējums, bet es esmu pārliecināts, ka mēs noteikto termiņu ievērosim un tālākā procedūra būs visai ātra un dinamiska. Tam vēlāk sekos priekšlikums par uh, muskulatūras un um, uh, uh, skeletu un kaulu struktūras e, izmaiņām un tāpat arī tabakas dūmu nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku organismu. Es tad uzklausīju viedokļus par to, kādu lomu Eiropas Savienība varētu spēlēt e, šī jomā, tad attiecībā uz tabaks domu nelabvēlīgo ietekmi. E, Tika šeit izvirzīti arī daži citi jautājumi, sākot no nodarbinātības politikas un, un, nu, un flexicurity uh, lomu, bet es gribētu nesteigties uh, priekšā notikumiem, bet mēs esam iecerējuši realizēt pilnīgi jaunu pieeju attiecībā uz šo flexicurity. Uh, Eh, un pilnīgi jaunu pieeju darba ņēmēju mobilitātei, un mēs esam sākuši to ar Youth on the Move eh, iniciatīvu. Šī pieeja ir diferencētāka un daudz sensitīvāka. Mēs ņemam vērā to, ka cilvēki strādā ilgāk, viņu darba mūžs ir garāks un tiek ņemtas vērā atsevišķu vecumu grupu spējas. Un te mums vajadzētu atcerēties, ka, piemēram, šī iniciatīva Youth on the Move attiecās tieši uz jauniem cilvēkiem, kas attiecās uz flexicurity, tad tas mazāk attiecās uz jauniem darbiņēmējiem, bet vairāk interesē citas vecuma grupas. Tātad viņi ir interesēti izmantot tās iespējas, ko flexicurity sistēma nodrošina. Uh, Mm, lai sarūpētu sev pienācīgas eh, vecumdienas un nodrošinātu nepieciešamos eh, sociālās iemaksas. Jo jāsaka, krīze ir daudz ko mainījusi mūsu dzīvē, un arī citas iniciatīvas, ko esam iecerējuši, ņems vērā šīs izmaiņas. mūsu iniciatīvu panākumi, ieskaitot arī 2020. gada mērķu sasniegšanu, būs atkarīgi no uh, īstenotās pārvaldes. Un šeit mēs strādājam kopā ar Beļģijas uh, prezidentūru, lai panāktu progresu. EPSCO padomas loma un eventuālais pro progresa monitoringa mehānisms nākotnē joprojām nav apstiprināts, darbs pie tā turpinās. Mēs strādājam pie tā, lai tie, kur ir kompetenti šajā jomā, varētu spēlēt svarīgu lomu izšķirīgu lēmumu pieņemšanā. Protams, es eh, cenšos būt konsekvents at attiecībā uz solījumiem un darbiem, bet Es gribētu vismaz atsevišķu jautājumu sakarā būt optimistisks, ieskaitot arī direktīvu par darba laiku. Es atceros, ka pirmajā konsultācija raundā ar sociālajiem partneriem, eh, protams, gāja visādi, bet šeit valda zināma atvērtība un, piemēram, kad es tikos ar apvienotās karalists valdības pārstāvjiem, mēs runājām ļoti atklāti un es aicināju viņus aktīvāk iesaistīties šī jautājuma risināšanā, tā kā es domāju, ka mums ir jādod iespēja realizēt pilnīgi jaunu pieeju, izmantot jauns risinājums, un tādēļ mums ir jābūt vismaz optimistiskiem. Tāpat mums ir jāļauj sociālajiem partneriem nākt klajā ar saviem priekšlikumiem, lai viņi varētu runāt par savām jaunām vajadzībām, ja tādas rodas, un es personīgi paredzu, ka jaunu dinamiku uh, Uh, uh, rosinās uh, informācijas publicēšana, kad mēs izvērtēsim ekonomikas un sociālo kontekstu un kur norādīsim par direktīvas piemērošanu. Es domāju, ka tas piešķirs pilnīgi jaunu dimensiju diskusijām, jaunu dinamiku. Kas attiecās uz direktīvu par darba ņēmēju nosūtīšanu un sociālajām tiesībām. Es solu, ka mēs pie tā strādāsim un mēs nāksim klajā ar priekšlikumu, kurā būs iekļaut atsauce uz sociālajām tiesībām, tīpaši tiesībām uz streiku. Es nevaru iedomāties priekšlikumu, kurā tas nebūtu paredzēts. Bet, protams, ir jāatrod pareizais līdzsvars starp dažādiem tiesību aspektiem. Mūsu nolūks ir panākt, lai šī direktīva darbotos labāk, nevis lai tā radītu arvien pretrunīgākas situācijas, kas noteikti kaitēs mums visiem kopā. Tālāk piemērs par energoefektivitātes projektiem šeit izskanēja Tas ir jautājums, ko varam risināt kopā ar citiem komisāriem, eh, konkrēti Otingeru kungu. Ir bijušas diskusijas par to, bet jums taisnība mēs neesam pietiekami eh, izvērtējuši, ko vēl varētu darīt. Jāsaka, dažādās dalībvalstīs šo pasākumu efektivitāte un nozīme ir atšķirīga, bet ir daudz dalībvalsts, kas ļoti daudz ko ir izdarījuši projekta sakarā, kas eh, būtiski samazina mājasēmniecību izdevumus. Mēs noteikti varam uh, vēl atgriezties eh, pie šī jautājuma Un domāju, ka noteikti var strādāt ar Otingeru kungu kopā pie tā. Tālāk par maternitātes un paternitātes atvaļinājumiem. Uh, Es domāju, ka tieši viceprezidenta Redingas kundze strādā ar šiem jautājumiem, un es viņai ziņošu par jūsu pausto interesi šai sakrā. Paldies! Euh, Lielas paldies! Tagad mēs uzklausīsim citus runātājus divās kārtās, un tāpēc es lūgtu runātāju, diemžēl, ierobežot savu uzstāšanās laiku līdz pusotrai minūtei. Baha kungs, pēc tam te Roza kungs. Lūdzu, Baha kungs, vārds jums! Thank you. Ja, viel, viel, viel dank. Viel dank for... Paldies, priekšstādātāji, komisāra kungs. Sākumā es gribēju pateikties jums par atzinīgajiem vārdiem par arotbiedrību kustību un to, ka jūs aizstāvat Eiropas sociālo modeli. Es, tā kā laika nav daudz, es gribēju runāt konkrēti par vienu punktu, kurš um, ir saistīts ar vienu no jūsu uh, prioritātēm, proti iekļaujošā izaugsme. Es uzskatu, ka tā ir jāsaista ar darba vietu nodrošināšanu, un tāpēc es vēlētos norādīt uz grūtībām, kas saistīts ar eures tīklu. To komisija nodibināja 1993. gadā, lai stiprinātu pārro, pārrobežu darba tirgus eh, mobilitāti, un tas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem. Tomēr jūs zinat, ka eures kalpo ne tikai darba vietu nodrošināšanai, bet arī konsultācijām, kas attiecās uz nodokļu jautājumiem un darba tiesībām. Komisija pašlaik ir Uh, būtiski samazinājis bez jebkādiem paskaidrojumiem Euras programmas darbību, kas ierobežo da darba ņēmēja tiesības. Es vēlējos jautāt, vai jūs esat par to informēts un ko jūs uh, uzskatāt, jo es domāju, ka tā ir ļoti uh, radījusi ļoti kuteklīgu situāciju dažos pierobežu reģionos. Es atbalstu to, ka jūs um, to, ko jūs sacījāt par darba laika direktīvu un par personāla nosūtīšanas direktīvu. Es zinu, ka šeit ir pasūtīts pētījums, kas noteikti sniegs arī jaunus um, atzinumus. Uh, thank you very much. Uh, thank you. Liels. Paldies, un paldies, komisāra kungs, ka ieradāties, uh, lai uzrunātu mūs šodien. Es gribu runāt par divām lietām. Komisijā un citviet padomē daudz runā par to, ka ir jāņem vērā uh, sit situācija obligācija tirgu, bet jāņem vērā arī ir tie, kas bija ieradušies Briselē vakar. Tie bija vairāki tūkstoši, kas pārstāv daudzus miljonus. Citāts Eiropas Savienības pieredze ir izrādījusies rūkta. To teica īrijas arotbiedrība pārstāvis vakara demonstrācijā, kurš tādējādi pauda savu viedokli par to, ko mums ir atnesis Lisabonas līgums. Un nu, es gribēju vaicāt, kādu ieguldījumu jūs esat devis patreizējos priekšlikumos attiecībā uz ekonomikas pārvaldību, jo es neredzu nevienu liecību tam, ka šajos priekšlikumos, šajos sešos priekšlikumos tikt ņemts vērā sociāli ekonomiskie aspekti. Tālāk vispārīgās intereses sociālie pakalpojumi. Es esmu referents par šiem jautājumiem, un man šķiet, ka daudz vēl ir jādara, lai garantētu to, ko daudz cilvēki ir raksturojuši kā sociālās Eiropas kodolu. Un šeit es gribētu, lai tiktu izveidota daudz nozaru, plaši pārstāvēta darba grupa, kuru vada komisija un konkrētu jūsu ģenerāldirektorāts, kas īstenotu nepieciešamās izmaiņas šajā jomā jo ir daudz ziņojumu, kuros ir pateikts, kas ir jādara, bet nekas netiek darīts. Paldies! Paldies, Eros Kungs, tās Linde, Līnes eh, kundze un tad Marai kundze. Jā, liels. Jā, liels paldies, ka jūs runājāt par ieviešanu un es um, uh, tieši īpaši attiecībā par um, darbinieku direktīvu. Uh, Man interesētu, vai, vai jums ir šeit kaut kas uh, sakāms par to. Otra, otrakārt par demografiskajām pārmaiņām. Uh, mūsu viena no galvenajām iniciatīvām ir demografiskais izaicinājums. Uh, ko jūs domājat par, ilgtermi, par um, ilgtermiņa aprūpi? Papildus tam pašlaik par zaļo grāmatu. Es zinu, ka jūs esat runājuši par to iepriekš, vai mm, cik um, tālu šis darbs ir pavirzījies. Man būtu ļoti interesanti uzzināt, uh, ko komisija saka par to, vai ir nepieciešams um, pensi, uh, pensionēšanās vecums noteikts, kas ir obligāts ko, vai komisija ir uh, domājusi par to, ka ir obligāts pensionēšanās vecums? Un kā tas saistās ar problēmām, kuras uh, mēs piedzīvojam saistībā ar cilvēkiem, kuri gribas ilgāk strādāt? Jā. Runājot par darba laika direktīvu, es uh, ceru, ka jūs esat optimistisks, mm, optimistiski noskaņots uh, šajā ziņā. Un um, es uh, ceru, ka jūs ņemsiet vērā to, ko mūsu elektorāts vakardien teica. Merci, monsieur le commissaire, euh, d'être avec nous. Paldies, komisāra kungs, ka esat kopā ar mums šai darba. Es, es gribētu jums uzdot trīs jautājumus. Pirmkārt, jūs runājat par jaunu Eiropas attīstības fondu, ņemot vērā pašreizējo sarežģīto sarežģītību ar visiem tiem fondiem, kā jūs varētu nodrošināt labāku šī fonda izmantošanu un saprotamību? Mums ir daudz visādi noteikumi jau spēkā, un jūs zināt, kad ir runa par šo līdzekļu izmantošanu mūsu partnerāri ir mazliet apjukuši, lai neteikt pilnīgi apjukuši. Un tad kā jūs varat nodrošināt šo fondu efektivitāti? Otkārt, Kā jūs varētu nodrošināt labāku šo fondu saprotamību? Un te es pilnīgi piekrītu Harkings kundzei. Ir daudz fondu, bet vēl ar vienu uh, eh, mūsu pilsoņiem nav saprotams, kā šie fondi darbojas un kā mēs varētu uzlabot šo situāciju. Un treškārt, kādu jaunu stratēģiju jūs esat paredzējis uh, Uh, globalizācijas pielāgošanas fondam pēc 2013. gada. Kādu jūs paredzat attīstību un kādas darba grupu asociācijas jūs esat paredzējis izveidot? Katrā ziņā mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu viedoklis tiek ņemts vērā un ka mēs varam piedalīties šī globalizācijas pielāgošanas fonda attīstības gaitā. Uh, Eh, bet arī eh, sieviešu līdztiesības komiteja ir ļoti svarīgs eh, aizsardzības instruments. Lūdzu, nākošā Čurina kundze. Paldies, saka Turinainis kundze. Es vēlētos paturpināt tas, ko teica Durasa kungs. O, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tas bija iekļauts arī manā dokumentā, kad jūs runājat par mm, iekļaujošo izaugsmi. Uh, lai nodrošinātu, ka tā būtu veiksmīga, mums ekonomikas politika daudz spēcīgāk jāsaist ar nodarbinātības politiku, ne tikai Eiropas līmenī, bet arī dalību valstu līmenī. Tāpēc es biju pārsteigta vakardien redzēt, ka um, šeit nav iekļauta nekāda atsauce uz nodarbinātību. Mēs daudz runājam par ekonomisko izaugsmi un par sankcijām, bet uh, kā jūs, um, ko jūs um, kā jūs, kā komisārs, kas atbild par šo jomu, varat nodrošināt, lai nodarbinātība kļūtu par vienu no mūsu ekonomiskās um, domāšanas um, pamatlietām. Otrakārt, um, par darba kvalitāti. Es domāju, ka uh, ša, šajā nosūt, darbinieku nosūtīšanas direktīvā es redzu būtisku problēmu Varbūt jūs uh, varat pastāstīt par uh, darbinieku nosūtīšanu šodien ko vairāk. Mums ir jānodrošina darba kvalitāte Eiropā, jānodrošina cīņa pret sociālo dempingu, jo mēs redzam, ka pašlaik tas vēršas plašumā. Komisija 2011. gadu nosauc kā gadu, kad sāksies jauna attīstība šajā jomā kas attiecās uz 2020 eh, stratēģiju. Es ļoti cieši esmu sek sekojusi iniciatīvai jaunatne kustībā, jūs un Zemir, un uh, gribētu zināt, kā tas um, materializēsies. Jūs pašlaik runājāt par uh, eh, elas drošību, bet es neredzu, kā tas um, ir iekļauts jūsu darba kārtībā. Kas attiecās uz ekonomisko pārvaldību? Patiešām tas ir uh, viens uh, no galvenajiem jautājumiem manā darba kārtībā, un tas ir viens no galvenajiem jautājumiem visas komisijas darba kārtībā. Pašlaik mēs esam nonākuši, um, mēs uh, bijām nonākuši situācijā, kad bija apdraudēta mūsu ekonomiskā nākotne, eiro nākotne. Man nācās atgādināt par eh, Eiropas um, um, ekonomiskās un monetārās savienības um, pašiem pamatiem. Es redzu, ka tas ir darbs, kas attīstās. Mēs esam spēruši soļus, izplatot uh, trīs paziņojumus, bet, kā jau es teicu, tas ir darbs, kas joprojām ir kustībā. Uh, Mēs esam panākuši zinām progresu attiecībā uz sapratni par to, ka ekonomiskā pārvaldība varētu mazināt draudus, kas apdrauda eiro un Eiropas ekonomiku ne tikai finansiālā plāksnē, bet arī politiskā skatījumā. Es uzskatu, ka šeit ir vesela virkne dažādu līdz, ne, nes, ne, nesalīdzsvarotību. Eh, izplatītajā dokumentā ir jā, mm, jārunā par eh, disbalansu ne tikai pēc tam, ka tas ir kon, konstatēts, bet arī eksante par paredzamo eh, disbalansu. Jūs varat būt droša, ka ik reizi, kad es piedalos diskusijā par makroekonomisko pārvaldību, uh, Es uh, cenšos darīt visu, kas ir manos spēkos, lai paskaidrotu, cik svarīgi tas ir. Proti iekļaut uh, nodarbinātību kā vienu no galvenajām problēmām, kad mēs risinām ekonomikas um, nelīdzsvarotību. Pirms trijām nedēļām es piedalījos um, uh, sanāksmē Oslo, kur bija klāt arī Startautiskais um, valūtas fonds. un uh, starptautiskā darba organizācija. Un uh, tas um, bija bezprecedenta, bezprecedenta pasākums. Tas iepriekš nekad tā nav bijis. Uh, laikam es to nedrīkstēju te nemaz tā atklāt. Bet uh, būtībā tas bija ārkārtīgi vēsturisks mirklis, vēsturiska sanāksme. To vadīja Dominiks Strauss Kāns un um, ILO vadītājs. Un man radās uh, iespējas, ka mūsu kolēģi Ekofina padomē par to nemaz nav informēti. Es um, dāru visu, lai popularizētu šo aspektu, jo mēs redzam, ka darba tirgus no vienas puses un uh, mērķis panākt mm, pilnu nodarbinātību veicina makroekonomisko stabilitāti. Mums ir jārunā vienam ar otru un jāmēģina viens, vienam otru labāk saprast. Kā, es, kā jau es teicu, tas ir darbs, kas pašlaik vēl ir mm, darba stadijā, bet tā nav neiespējama misija. Kad mēs runājam par stratēģiju 2020, visi to uztver ārkārtīgi nopietni, ka mēs vēlamies panākt 75% nodarbinātības līmeni to, protams, nenodrošina tikai darba tirgus, bet arī makroekonomiskā situācija. Tāpēc es atbalstu jūs, tāpēc es apsveicu jūs atbalstu un iesaistīšanos eh, diskusijām. Runājot par uh, fondiem, tad, kad es, te, tad, kad es pieminēju atjaunoto EGF, globalizācijas fondu, tad um, mums um, ir šeit jānorāda arī uz dažiem trūkumiem. Es, uh, protams, lasu ne tikai avīzes, bet uh, nesen es uh, piedalījos sanāksmē Strasbūrā, kur uh, referents uh, iepazīstināja ar savu ziņojumu par Eiropas uh, globalizācijas pielāgošanās fondu. Tas bija ārkārtīgi interesants ziņojums. Kaut arī mēs redzam, ka pēc pāris gadiem krīze pamazām tuvojas beigām, es domāju, ka mums tomēr būtu nepieciešams saglabāt uh, sl slieksni, kas um, ļautu pretendēt uz um, šī fonda līdzekļiem. Mums ir uh, jāņem vērā, ka darba vietas zudīs, ja tās tiks pārceltas un tas eh, var notikt eh, saskaņā ar jaunajiem tirzniecības nolīgumiem. Mums eh, šeit ir, mēs redzam, ka budžeta konsolidācija atsevišķās dalību valstīs novedīs pie tā, ka tās nebūs spējīgas risināt masu bezdarba problēmu. Un es domāju, ka globalizācijas fonds šeit varētu būt efektīvs instruments, kas palīdzētu to atrisināt. Tas eh, arī lieliski nodemonstrētu Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Pašlaik mēs pie tā strādājam, mums ir zināms laiks eh, palicis ehm, šim darbam, bet eh, mēs redzam, ka par atsevišķu vadlīniju ievērošanu par savainojumiem un tam līdzīgi darba vietā, tad mēs um, padomāsim par to, vai šeit ir nepieciešamas atsevišķas um, vadlīnijas, kāds um, varētu būt uh, šeit ceļš uz priekšu, kas attiecās uz aprūpi, ilgtermiņa aprūpi, uh, tad uh, mēs redzam, uh, ka tas būs aktuāli. Pašlaik mēs esam definējuši, kādas būs galvenās problēmas saistībā ar demografiskajiem izaicinājumiem. Komisija šeit ir veikusi vairākus pasākumus, kas uh, ir vērsti uz to, lai stiprinātu šo sistēmu arī turpmākās prezidentūras Ungārija un Polija uzskata, ka demografiskās problēmas būs viena no Eiropas Savienības galvenajām prioritātēm. Tas nozīmē, ka mums ir vairāk jāstrādā pie demografijas jautājumiem, un mēs redzam, ka tas ir saistīts ar pensijām, mēs um, ar aktīvo darba vecumu, ar ģimenes polit politiku, veselību, ilgtermiņa aprūpi kā ilgtermiņa aprūpe varētu tikt uh, saistīta ar pensiju uzkrājumiem un tā tālāk. Protams, ka šeit ir runa arī par darba vietu izveidošanu, par vienlīdzīgām iespējām, bet uh, par šo aspektu kāds jau izteicās iepriekš. Protams, ka demogrāfijas jautājums kļūst aizvien akūtāks, un es domāju, ka mums tur būs jārīkojas ārkārtīgi strateģiski saskaņā ar balto grāmatu, ja šāds lēmums tiks eh, pieņemts, ja tiks pieņemts obligātais pensionēšanas vecums, tad mēs redzam, ka komisija šeit eh, par to domā. Mēs neesam pieņēmuši nekādu konkrētu lēmumu, bet mēs redzam, ka ir spiediens, lai to darītu. Es vienmēr esmu skaidri sacījis, ka tad, ja dalību valstu valdībām ir um, iespēja paredzēt um, obligātu pensionēšanos un uh, priekšlaicīgas pensionēšanās, tad um, tās to var darīt. Katrā ziņā mēs um, ne, neizplatīsim vienotu piedāvājumu, jo mēs redzam, ka demografiskā situācija, darba tirgus situācija un pensiju sistēma eh, dažādās valstīs ir atšķirīga, un tāpēc komisijā nevienam nav radusies pa doma piedāvāt vienā, vienotu risinājumu, kas attiektos uz pensionēšanās vecumu. Varbūt mēs varam turpināt ar nākamajiem jautājumiem. Paldies, komisāra kungs, Grunī kundze, tad Tomats Nona kungs. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāra kungs. Man būtu divi jautājumi. Gandrīz ikdienu ir lasāms tās, ka uh, tiek izmantota nauda, lai apkarotu no Eiropas sociālā fonda, lai samazinātu uh, nabadzību. Es gribētu zināt, kādi ir eh, plāni izmantot šo naudu, lai tiešām tas tā notikt. Un otrkārt, skaidrs, ka dzirdams, ka ir jāizveido darba vietas, bet vēl ir jādomā par to, kā saglabāt tās darba vietas, kas pastāv. Un es gribētu zināt, kāda jūs skatījumā ir iespēja izveidot eh, iniciatīvu par veselību darbā ar vien saistībā ar pensionāru, ar invalīdu. Uh, nodarbinātību. Tādu cilvēku uzņēmumos ir daudz. Mēs no komisijas gaidām dokumentu par eh, muskuļu eh, traucējumiem darba vietā. Un tas, protams, ir arī, eh, te arī jādomā par stresu darba vietā un par darba izraisītajiem uh, pašnāvību gadījumiem. Es gribētu dzirdēt jūs viedokli par šo jautājumu. Paldies! Paldies, Tomas Mans, Tina Kuta kundze. Paldies, Paldies priekšstādātājs kundze un komisāri, jūs runājāt par to, ka jūs esat tikušies ar sociālā di dialoga pārstāvjiem, un es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo mums ir nepieciešama institūcija, kas dara kopīgu lietu. Tomēr es gribētu teikt, um, ka ir arī dažas negatīvas um, parādības. Piemēram, kalnrūpniecības pārstāvji mums sacīja, ka viņi vairs nes, ka uh, nauda viņiem tika solīta līdz 2018. gadam, bet pašlaik tā vairs uh, nepienāk. Vai jūs to atstājat konkurences komisāra ziņā, vai jūs uh, esat gatavs par to diskutēt? Otrakārt par demografiskajām pārmaiņām Jūs sacījāt, ka, ka jūs sacījāt, um, cik ārkārtīgi svarīgi ir tas, ka mēs domājam inter, starpdisciplināri. E, arī saistība um, ar pensijas jautājumiem parādījās sarunā ar Barņēkungu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai runājot ar jauniešiem par pensijām, parādītu, kas aiz tā stāv. Mēs taču nevaram šeit pašlaik veicināt paauģu cīņu, paauģu savstarpējas konfliktus. Tāpēc es um, ļoti priecājos, ka jūs, esat, um, jūs atbalstat manas idejas par to, ka 2012. gadā tiks noteikts. Uh, šis pensionāšanās atmaksas. Euh, Kinga Kunca, lūdzu. Köszönöm szépen. Én is Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es gribētu, komisāra kungs, eh, jums apstiprināt mūsu atbalstu. Eh, mēs vēlamies, lai sociālajie aspekti atainotos eh, lēmumā par ekonomisko pārvaldību te pat labā nevalda pietiekoša integrācija šai ziņā. Un ekonomistiem būtu jārada jauns darba vietas. Bija arī atsauce uz mūsu problēmu. Sociālais dialogs ir ļoti svarīga tēma, jo īpaši šodien, jo te ir pastāv daudz lamatu, jo mēs it kā zaudējam uh, Uh, no sava redzesloka sociālos aspektus. Un es um, gribētu, lai komisārs pārbauda, vai dalībvalsts ir gatavs iekļaut šos aspektus savā politikā, uh, savā dialogā ar sociālajiem partneriem. Man ir vēl viena lieta, ko es gribētu pieminēt. Vakar uh, pāru laikā par romiem jāzina, tik sesnās, ka jāizstrādā rādītāji, jāzina, jānodrošina, ka līdzekļi nonāk līdz tiem reģioniem, kuriem tie ir visvairāk vajadzīgi. Līdz e, šīm Romo aglomerācijām mums jāzina, e, ka tur arī trūks cilvēku resursu, un tad, kad viens projekts pabeidzas, uh, tad ir, diemžēl, jāsacina, ka pozitīvās institūcijas neturpinās. Paldies, Klārka kungs, un tad Plums kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāri, e, jūs atcerieties pirmo reizi, kad mēs tikāmies uzdev jautājumu par atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem, kas dod darbu pusēji no darba spēka Eiropas Savienībā. Jūs e, neatbildējāt man konkrēti toreiz, bet varbūt jūs varat to izdarīt tagad. Šorīt no rīta šī komiteja apstiprināja izdevumus Eiropas globalizācijas fonda ietveros, lai atbalstītu reformas. Tas ir labi, bet mazo vidēju uzņēmumu slēgšana. Mm, nepietuvinās šim 500 slieksnim, bet tajā pat laikā arī šiem darbņēmējiem ir nepieciešama uh, uh, atbalsts un palīdzība kā tiem, kuri ir strādājuši uzņēmumos, kur tiek nodarbināti vairāk nekā 500 darbinieku. Pagājušā plenārsēdē Barozo kungs teica, ka mazo vidējo uzņēmumu uh, Problēma ir birokrātija, un plenārsēde mēs apstiprinājām Bove ziņojumu, kur 20. Uh, labojums patiesībā uzlika milzīgu administratīvo slogu maziem vidiem uzņēmumiem. Un treškārt, šī komiteja pirms vairākiem mēnešiem balsoja par neatkarīgo smago automašīnu šoferu izslēgšanu no direktīvas par darba laiku darbības jomu. Un plenārsēdē sekoja šīm piemērām. Jautājums, ko jūs darīs, darīsiet mazo vidējo uzņēmumu interesēs? Paldies. Madam Plum. Mulțumesc, doamnă președintă, vreau să îl salut și eu. Paldies, priekšstādātājs kundze, saka nākošā runātāra. Es gribu sveikt komisāru kungu. Es pateicos viņam, jo katreiz, kad viņš nu, nāk mūsu vidū, uh, Mēs apsveržam svarīgs uh, jautājums, un es gribētu pateikties jums un skaidri jums sacīt, ka es uh, atbalstīšu visus jūs centienus saistībā ar pensionēšanās vecumu. Es gribētu vēl izteikties par vienu citu jautājumu. Es pati vakar biju klāt manifestētāju vidū, kas bija izgājuši ielās. Un es tur eh, aprunājos ar dažiem cilvēkiem, un eh, daļa sieviešu man tojās, un viņas man sacīja, ka viņš ļoti uztrauc krīzes sociālā sekas. Viņš ļoti uztrauc viņu nākotnes perspektīvas. Un es labi noklausījos jūsu uzrunu, es gribētu jums uzdot šādu jautājumu Kā jūs risināsiet mm, to atšķirības starp sieviešu un vīriešu atalgojumu? Šī atšķirība vēl ļoti lielā mērā pastāv darba tirgū. Tai būtu jābūt eh, prioritārai risinājuma jomai. Un kādas varētu būt tad nacionālās atbildes un risinājumu dalībvalstī. Es domāju, ka uh, Eiropas komisijai būtu jābūt strateģiskam risinājumam šai ziņā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Es jums gribētu uzdot dažus jautājumus, komisāra kungs. Tie būs eh, saistīti ar eh, arotbiedrību jautājumu par to, eh, kas tad ir šī ekonomiskā pārvaldība. Patiesībā šī pārvaldība bieži vien neņem vērā tieši šo nodarbinātības jautājumu. Vai uh, jūsu priekšlikumos, man gan vēl nebija iespēja izlasīt visus priekšlikumus, uh, ir atsauce uz 148. pāntu. Vai šie likumdošanas akti tiek piedāvāti tikai pamatojoties uz 121. pāntu? Ja nav šāds atsauce, tad tas būtu jālabo. Vakar šajā ļoti svarīgā viedokļa apmaiņā par romiem mēs noklausījāmies jūsu uzrunu, Redings uzrunu, uh, jūs runājat par uh, pamatiesībām. Un cik lielā mērā šī Lisabonas līguma izmantošana arī maina situāciju? Mēs te gribētu runāt par devīto pantu. Vai vakardienas lēmums ir, ir uzdevis e, sev par uzdevumu e, ņemt vērā šo devīto pantu Lisabonas līgumā un runājot par šo komisāra Rēna vēstuli Rendersa kungam, par uh, pensionēšanos, cik lielā mērā tas būtu saskaņojums dalībvārds punktu un cik lielā mērā sociālo lietu un finanšu lietu ministri varētu iesaistīties šādu lēmumu pieņemšanā. Un visbeidzot, vai jūs iedomājaties, ka mūsu vienīgais līdzeklis mums kā Eiropas parlamentam iesaistīties pārunās vispār pazudīs no jūsu loka, uzmanības loka. Paldies. Merci. Uh, let me start with the... Uh, Jā, es varbūt sākšu ar vienu no iepriekšējiem jautājumiem, jo es neatbildēju uz jautājumu par eures, jo tas patiešām ir svarīgi. Un šīs ir īstais brīdis, kad par to runāt, jo mēs drīz nonāksim pie uh, budžeta apspriešanas, un tad es domāju, ka es varu paļauties uz jūsu atbalstu, lai komisijas ierosinātais budžets eh, tiktu iekļauts eh, budžeta projektā. Eh, protams, iniciatīva jaunatni kustībā ir saistīta ar šo Eures darba vietu iniciatīvu, lai izmantotu šī tīkla kapacitāti pēc iespējas labāk. Kas attiecās uz fondiem, Eiropas sociālo fondu, cīņu pret nabadzību un šī fonda atbalsts šiem pasākumiem. Tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem, un Beļģijas prezidentūra novembrī organizē konferenci, kas ir tieši domāta šī jautājuma apspriešanai. Es piedalīšos šajā konferencē un ļoti rūpīgi sekošu diskusijām un uzklausīšu tur paustos viedokļus. Mēs esam iecerējuši nodrošināt Eiropas sociālā fonda labāku atpazīstamību un e, to realizēt daudz mētiecīgāk. Tātad mēs skaidri norādīsim, kādus e, projektus varētu finansēt no ESF. Tālāk e, vakar es patiesībā nepieminēja nevienu konkrētu summu savā prezentācijā, jo te neiet runa par naudas summām, bet iet runa par to, kādus projektus mēs finansēsim no ESF un citiem fondiem, lai nodrošinātu, ka šo projektu rezultāti ir ilgtspējīgi un ka tie turpina dot savu ietekmi arī pēc tam, kad Eiropas Savienības finansējums vairs neienāk. Viena no šādām svarīgām lietām ir inovācija atbalstīšana, un mums ir jādomā par jaunu ESF finansējumu izmantošanu, jo, kā es teicu, problēmas un izaicinājumi ir komplicēti, bezprecedenta un iepriekš nepieredzēti. Un tas noteikti attiecās arī uz Romu jautājumu risināšanu. Šeit ir nepieciešama inovatīva pieeja. EGF var Eiropas globalizācijas fonds var finansēt mazos vidējos uzņēmumus, ja krīzes vai globalizācijas rezultātā noteiktā vietā ir skārusi vairāk nekā 500 cilvēkus. Tā kā šī iespēja pastāv, tā tad uh, apvienot šo darba vietu zaudējuma efektu. Bet es domāju, noteikti turpmākās diskusijās mēs varam par to runāt un parlaments varētu noteikti piedalīties EGF regulējuma veidošanā, lai labumu varētu gūt arī mazie vidēji uzņēmumi. Pirms pāris nedēļām es piedalījos Eh, EMU eh, Eiropas organizāciju mm, konferencē, un viņi izrādīja eh, vēlmi aktīvāk piedalīties sociālajā dialogā. Un es nu pat nāku no konferences par nozaru sociālo dialogu, un šajā konferencē man bija izdevība norādīt uz to, cik svarīgi ir iesaistīt MVU sociālajā dialogā, jo tas ir viens no veidiem, kā uzlabot sociālo dialogu, kas noteikti turpinās spēlēt centrālo lomu ekonomikas pārvaldībā, kā arī Eiropas sociālā modeļa saglabāšanā. Bez, protams, ir pastāv uh, nevienlīdzība un nelīdzsvarotība gan tīri no geogrāfiskā viedokļa, gan arī starp nozarēm, un mēs no ārotbiedrībām jau dzirdējām, ka it īpaši jaunajās dalība valstīs sociālais dialogs nav pietiekami kvalitatīvs un ietekmīgs, un mums ir jāstrādā, lai to izmainītu, jo tādējādi mēs varētu uh, risināt sociālās nestabilitātes jautājums, un man šķiet, tas ļaut risināt arī sociālājumu, šķiet eh, šis jautājums arī izskanēja šeit. Mēs neko daudz nevaram šajā ziņā darīt, eh, kad iet runa par algu noteikšanu, bet mēs varam noteikti atbalstīt sociālo dialogu. Tādējādi pakārtoti ietekmējot arī sociālo dempingu. Tālāk jautājums par darba vietu ilgtspēju. Tā ir joma, kur mē, kurai mēs pievēršam ar vien lielāku uzmanību, un tādēļ mēs arī strādājam pie pārstruktūrēšanas. Un mēs gatavojam konkrētus priekšlikumus tuvākajā laikā, jo šeit mūsu darbs noteikti pārklājas ar rūpniecības ģenerāldirektorātu, un mēs uzskatām, ka nākamajā iniciatīvā par rūpniecības uh, politiku pārstruktūrēšanai ir jāspēlē svarīga loma. Un šeit ir jādomā par darba vietu ilgtspēju un uh, sociāli sensitīvāk vai jūtīgāk ir jākontrolē šīs izmaiņas. Tajāpat laikā saglabāt var ne tikai darba vietas, bet te iet runa arī par e, tām nozarēm, kas piedzīvo norietu, piemēram, ogļu ieguve. E, šeit mēs e, paredzām pakāpenisku darba vietu zudumu. Gan konkurences dēļ, gan arī tādēļ, ka to ir ietekmējušas klimata izmaiņas. Bet mums ir uh, jākontrolē šis process kalnrūpniecības nozarē pēc iespējas iejūtīgāk, lai lielākā daļa darbinieku, kuri zaudēs savas darba vietas, varētu pārkvalificēties un atrast jaunu darbu, cik vien iespējams tajā pašā teritorijā, kur viņi iepriekšējo darbu ir zaudējuši. Bet, kā es teicu, tas ir jautājums, kas regulāri ar vienu ar vienu uh, atkal parādās mūsu darba kārtībā. Un visbeidzot, ekonomikas pārvaldība. komisāla Rēna vēstule Renders kungam šeit tika pieminēta, un es to apspriedu arī ar premjerministra vietnieku Melks kungu, kurš arī pievērsa lielu uzmanību šai vēstulē, jo Šeit ir svarīgs jautājums par iziešanu no krīzes, un Iziešana no krīzes nozīmē, ka mums ir jādara pēc iespējas vairāk, lai īstenotu reformas un lai strādātu tālāk un liktu uzsvaru uz ilgtspējīgu atjaunotni. Un eh, es esmu pārliecināta, ka Milks Konze arī ir tieši tādās pašās domās, ka šai uh, ekonomikas atjaunotnei ir jābūt ilgtspējīgai un ir jāņem vērā jaunās pārvaldības struktūras. Mēs arī esam diskutējuši ar Van Rompēju kungu par ekonomikas pārvaldības jautājumiem un mums bija izdevība tiešām apspriest šos jautājumus šajā ļoti jūtīgajā brīdī. Liels paldies! Esam nonākuši pie mūsu darba programmas eh, beigām un eh, kad mums būs šīs diskusijas, es paļaujos, ka 148. pāns kļūs par tiesiskās bāzes pamatu ekonomikas pārvaldības instrumentiem. Priekšsēdētāji pateicas arī uh, tulkiem un Komisāra kungs tiekamies nākamnedēļ plenārsesijā. Tādējādi esam pabeiguši savu sanāksmi, tiekamies nākamajā sēdē 25. un 26. oktobrī. Paldies!